benvenuti ai colleghi parlamentari e. Uh, labdien, kolēģi! Sveicu jūs visus, īpaši sveicu arī mūsu viesus. Mēs sadalīsim uh, savu darbu divās uh, paneļu diskusijās, balstoties uz um, Malkolma Hārbora ziņojumu par eh, vienotu telekomunikāciju tirgu. Došu vārdu vispirms Hārborkungam, tā lai viņš varētu iepazīstināt ar tēmu, un pēc tam mums būs divas atsevišķas paneļa diskusijas, balstoties uz eh, tādiem īsiem eh, dažu viesu izteikumiem, un pēc tam būs arī jautājumu un atbilžu sesija. Tātad deputāti varēs uzdot jautājumus. Un pēc tam mēs noslēgsim darbu apmēram pēc divām stundām. Un Hārborkungs atkal izdarīs šo uzklausīšanas mm, kopsavilkumu. Un tā tad dod vārdu Hārborkungam. Paldies priekšsādātāji un uh, cienījamais vicepriekšsādātāji Sergio. Tā kā esmu referents Eh, attiecībā uz eh, šī dosie daļu, kas piekrīt IMCO, tad, eh, jā, es nodevu sēdes vadīšanas grožus savam kolēģim, Un es nedomāju, ka manam ziņojumam nepieciešams ilgs ievads, jo es redzu, ka Kreuzman kungs, Engstrom kungs arī, kas abi divi ir bijuši ļoti ēnu referenti, un Bastos kundze un Verņo kundze arī būs tūņās klāt. Mēs jau vairāk kārt esam tikušies. Uh, runājot par šo konkrēto tēmu. Un jāsaka, ka šī nav mūsu uh, komitejas parastā prakse. Mans ziņojums jau ir uh, pieejams. Un parasti mūsu komitejā ir tā, ka mēs dodam priekšroku tam, ka uzklausīšana notiek pirms referents noslēdz ziņojumu, bet tā kā ir zināms uh, laiks piediens, atbildīgā komiteja, rūpniecības komiteja, ir paredzējis balsojumu parlamentā par visu dokumentu pakotni kopā tātad Connected Continent Package un paredzēts balsojums līdz februāra beigām, tāpēc mums šķiet, ka vajadzētu strādāt ātrāk un uh, būtu nepieciešams dokuments, ko jūs varētu redzēt jau tagad. Tātad Arī tas ir nedaudz neparasti, jo mums būs uzklausīšana ar ekspertiem, un tāpat es arī aicinu kolēģus uh, komentēt man ziņojumu vienlaicīgi ar uh, tātad šo viesu uzklausīšanu. Mana doma būtu tāda, ka mēs varbūt varētu uzklausīt ekspertus, uh, Un jūs, protams, arī varat komentēt mūsu izteiktos priekšlikumus un lūdzu jūtieties pilnīgi brīvi izteikties arī kritiski, ja ir kāda kritika jums un pasakiet, vai jums uh, patīk mūsu priekšlikumi, jo dažkārt ir cilvēki, kuriem patīk tas, ko mēs ierosinam. Un pēc secinājumiem uh, būs vēl kāds 20 minūtes laika, kur mēs varēsim izskatīt varbūt vēl kāds papildus jautājums. Nu tā tad, lai ieskicētu šo diskusiju. Šīs komitejas atbildība ir eh, atbildības sfēra saistīta ar mūsu iepriekšējo darbu, jo mēs bijām komiteja, kas bija atbildīga par eh, vienoto eh, lietotāju tiesību aktu pakotne, un tā tad mēs esam bijuši atbildīgi par šiem jautājumiem jau tad, kad vienotais tirgus bija juridisko lietu un vienotā tirgus komitejas atbildības jomā. Man liekas, ka tā tai laikā to sauc. Tātad katrā ziņā bija komiteja, kas nodarbojas ar iekšējo tirgu. Un man bija tas gods būt par referentu. Tad, kad notika liela reforma telekomunikāciju jomā 2002. gadā, tā tika apstiprināta, un es biju arī referents tad, kad notika šu, šīs pakotnes pārskatīšana, un kad atkal tā tika apstiprināta 2009. gadā. Un tā ir jāsaka tāda interesanta pozīcija, kad uh, jau esmu piedzīvojis divus komisārus un nu jau arī trešo komisāru, un lielākā daļa darbinieku tāpat arī ir strādājuši ilgi. Zināmā mērā esmu pārsteigts, jo jāsaka, ka nebija gaidījis, ka būs tik liels uh, priekšlikums pārskatīšanai, un es tagad uh, droši vien būšu trešo un pēdējo reizi referents uh, joprojām šajā telekomunikāciju jomā. Varbūt, ka esmu pārāk tuvu risinājumam, vai arī gluži nē, tieši otrādi. Mums tātad ir ekskluzīva atbildība aplūkot ierosinātos pārskatītos aspektus direktīvā, kas saistīti saistīt ar lietotāju tiesībām. Mans ziņojums ir aplūkojis komisijas ierosināto runājot par patērētāju tiesību tālāku stiprināšanu. Un mēs visā visumā esam viensprātis, bet eh, mūsuprāt, šķiet, ka ir ļoti īpatnēji, ka direktīvas daļa, kas ir uh, saistīta ar lietotāju tiesībām, ka tas viss attiec uz 28 regulātoriem, kuriem tas ir jāīsteno, un tad viņi to selektīvi ievieš kaut kā savā darbā. Un es domāju, ka regulācijas ierobežojumi traucē harmonizācijai. Un principā tas uh, nedod regulātoriem iespēju būt elastīgiem, ātri, dinamiski attīstošā tirgu. Tātad, ko mēs esam darījuši. Esam cenšies atkal salikt kopā idejas attiecībā uz patērētāju tiesību direktīvu, kurus tad regulātoriem būs jāievieš. Un viens aspekts, kurā mums domas dalījās ar komisiju, bija tāds, komisija vēlējās vairāk izstrādāt īstenošanas noteikums un dažkārt pārāk detalizētas. Viņi paši to gribēja darīt, un mēs tam nepiekritām, jo mēs uzskatām, ka mēs kā parlaments jau 2009. gadā atbalstījām Eiropas eh, regulātoru struktūras izveidošanu elektronisko sakaru jomā, kuriem būtu šīs koordinācijas pilnvaras. Viņi tagad jau ciešāk ir sākuši sadarboties un eh, jāsaka, ka šī struktūra ir bijusi ārkārtīgi svarīga Un komisija norādīja, ka jā, ir nepieciešama šāda regulējoša pieeja un ir zināmi tirgi, apmēram desmit, atbilstoši neīsteno noteikumus. Un mūsuprāt, tas ir komisijas pienākums nodrošināt, lai esošā regulējušā sistēma darbojas. Mēs neredzam nekādu attaisnojumu tam, lai pārāk sarežģītu šo jautājumu, lai centralizētu lēmumus komisijā. Un selektīvi tad tos eh, kaut kā īstenotu regulācijā. Visi man ēnu referenti piekrīt šai pieejai, tāpēc arī mēs priekšlikumu esam tādā veidā strukturējuši. Tas nekādā veidā nemazina to, cik svarīgi ir īstenot patērētāju tiesības telekomunikāciju jomā. Tas ir struktūrāls dabas jautājums, un es domāju, mēs tīri efektīvi to esam aplūkojuši. Tā tad. Tik tālu pirmā daļa mūsu uzklausīšanā, un te mēs uzklausīsim komentārus par to, kā var stiprināt eh, lietotāju tiesības, vai mēs esam izdarījuši pietiekam daudz vai nē. Un otra daļa mūsu diskusijā par regulāciju. Tātad, ja mēs vienojamies, ka nepieciešama regulācija, kāds būtu mūsu priekšlikums šim regulējumam? Tātad eh, lietotāja tiesības eh, atvērtai piekļuvai internetam, tā to varētu saukt. Un te mēs runāsim par tīkla neutrālitātes jautājumiem un problemātiku. Šobrīd pasaulē notiek kustība uz augsts kapacitātes internetu ar daudz dažādiem pakalpojumiem, ko tas var piedāvāt pakalpojumiem. Varbūt konkurējoši pakalpojumi varētu būt eh, caur vienu to pašu pieslēgumu. Tātad pastāv potenciāls diskriminējošām darbībām no operatora vai nodrošinātāja puses, kas varētu pasliktināt piekļuvi interneta pamata pakalpojumiem. Un tā kā pamata pieslēgums piekļuvi internetam ir ļoti svarīgs, uh, Mēs, kā cilvēki, kas strādā pie likumdošanas, mēs zinām, ka arvien vairāk ir dažādi marķējumi, un uh, bieži vien uz kāda papīra marķējuma tiek vienkārši norādīta elektroniskā adrese kaut kādas zīmes vai marķējuma skaidrojumam. Tā tad tāpēc ir jānodrošina, lai šāda atvērta pieeja internetam būtu tiešām garantēta. Nu, garantēta varbūt ir spēcīgs vārds, bet lai būtu uh, tiesību akti, kas to nodrošina. Un Tātad otrā daļa mūsu diskusijā būs par to, kāda būtu optimālā metoda tā nodrošināšanai nekādā veidā, nemazinot iespējas izmantot inovācijas jauniem produktiem, pakalpojumiem, pieslēgumiem, jaunām iekārtām, un tas, protams, jātiecina gan uz bezvadu, gan uh, vadu tehnoloģijām. Protams, arvien vairāk tiek izmantotas bezvadu tehnoloģijas, un to spektrs, protams, arī jāņem vērā. Tātad viss šīs lietas mums ir jāplūko un jāpaturprātā. Tātad tāda būs šīs diskusijas struktūra. Tagad es vairāk nerunāšu un labāk uzklausīšu mūsu ekspertus un aicināšu arī savus kolēģus dot savu ieguldījumu. Un mēs to visu piefiksēsim, pierakstīsim, ņemsim vērā nākošajam grozījuma raundam un gatavojieties galīgam balsojumam, kas notiks nākamā gadā. Paldies un vārds jums, priekšsādātāji! Paldies Harborkungam, saka priekšsādātājs. Tad sāksim ar pirmo paneļu diskusiju, pēc kuras es došu vārdu kolēģiem, kas ir iesaistīti šī atzinuma izstrādē, un tāpat arī visiem citiem, kas grib uzdot jautājumu vai paust savu viedokli. Un pēc tam Hārborkungs varēs ņemt to visu vērā, noslēdzot šo uzklausīšanu. Tātad. Tagad vispirms Pula Hoktankungam vārds. Viņš ir patērētāja tirgu direktors. Un viņš tātad uzsāks diskusijas par pirmo paneļa sesiju par šo pirmo tēmu un es gribētu aicināt jūs ievērot desmit minūšu runāšanas laiku, tā lai visiem varētu būt iespēja izteikties. Okay. Well, thank you very much, uh, for inviting... Liels paldies, ka uzaicinājāt mani. Kā jau jūs norādījāt, mani sauc Pula Hautsen, un es uh, esmu no Witch, tā saucas mūsu patērētāju asociācija. Uh, Un es runāšu galvenokārt no Eiropas, no apvienotās karalistas skatījuma, bet būs mans kolēģis, kurš runās eh, arī eh, citā eh, skata leņķī. Es teiksies arī Berka vārdā. Un pirmām kārtām mēs lielā mērā atbalstam potenciālā vienotā tirgus kopējos mērķus un no uh, savas perspektīvas raugoties īpaši to, kas attiec uz patērētāju tiesībām. Mēs redzam, ka tas ir solis uz priekšu, un kaut gan vairums man komentāru būs tieši par šo tēmu. Viens no jautājumiem, kas saistās ar visu pakotni kopumā, ir galvenais nezaudēt arī skatu uz konkurenci virzoties uz šo konsolidāciju. Šis jautājums, kas tika uzdots, vai šis būtu īstais veids? Domāju, ka mēs, protams, jā, varam uzdot jautājumu, vai mūsu virzība būtu pareiza vai nē, bet eh, runāt par direktīvu vai regulu, regulu, mēs katrā ziņā gribētu atbalstīt minimālu harmonizāciju un tad rast veidu, kā to izdarīt, jā, tad tas jāskatās, un ja to vislabāk var uh, panākt veidojot alternatīvu tiesību aktu, tad nu, mēs varētu atbalstīt arī šādu uh, alternatīvu. Pārējot pie konkrētākiem jautājumiem. Kā jau es teicu, mēs ļoti lielā mērā atbalstam jautājumu pamatdomu. Protams, ka vidēji jābūt tādai konkurencei labvēlīgai no vienas puses. No vienas puses mēs it kā dodam papildus pilnvarojumu Un ņemot vērā, kādi ir dažādie posmi patērētāji ķēdē, protams, jāņem vērā, kāda ir arī eh, sadarbība vai miedarbība ar telekomunikāciju eh, pakalpojumu nodrošinātājiem, tātad gan līgums slēgšana, tāpat arī pieslēguma nodrošināšana. Tātad kā pakotne šķiet, ka tas viss eh, iekļauj ļoti daudz un dažādus posmus. Daudz, kas ir runāts, ir dažādas uh, iespējas, kas varētu arī ietvert zināmas izmaksas. Tā kā ir jādomā, jā, kāds varētu būt ietekmi palielinot izmaksas vienā vietā, tas varbūt palielina kādas izmaksas citā. Un varbūt, ka tas atbalsta argumentu, ka ir nepieciešams kaut kāds pārskatīšanas princips. Pirms es aplūkošu konkrētākus priekšlikumus regulā Dažos vārdos pateikšu, kāds mums šķiet galvenais ar patērētiem saistītais jautājums šajā tirgū. Te es varētu varbūt sagrupēt to visu trīs galvenajās jomās. Pirmā būtu jautājumi, kas saistīti ar informāciju un ar visu šo sarežģīto kopumu. Otrais jautājumi par pakalpojumu kvalitāti. Un trešais jautājumi, kas saistīti ar uh, uh pieslēgumiem. Tātad Jautājumi par informāciju un informācijas apjomu sarežģītību. Šajā tirgu ir sevišķi, kur var izmantot mobilās ierīces. Ir koncepcijas, kas ir diezgan labi pazīstams, tātad minūtes un SMS ziņas, tātad šīs koncepcijas ir diezgan labi saprotams un lielākā daļa patērētāja var tās labi saprast. Grūtāk jau ir ar datiem, Un mums ir diezgan interesanti izpēta, ko mēs veicām apvienotā karalistē. Bill Monitor organizācija veica pārskatu un apvienotas karalistas patērētāji pārmaksā par saviem mobīliem rēķiniem apmēram 6 miljārdus gadā. Vai nu tāpēc, ka viņi nenovērtē datu apjomu, ko viņi paši izmanto. Tātad viņi samaksā daudz vairāk. Tātad ir diezgan sarežģīta šī joma zināmos aspektos, ne visos, bet, nu, kā es teicu, saistībā ar datiem tā ir. Tāpat ļoti svarīgs jautājums ir eh, līguma laikā, kad notiek dažādi nosacījumi un eh, noteikumu maiņa, mums arī ir bijusi tāda informācijas kampaņa šogad, lai cilvēkiem ļautu mainīt līgumu ar eh, pakalpojumu nodrošinātāju, ja šī līguma gaitā mainās cena. Otrs jautājums par pakalpojumu kvalitāti. Mēs arī veicām, zinām, izpēti. Pagājušā gada maijā ar saviem dalībniekiem un skatīsimies, kādas ir raksturīgākās kopējās problēmas. Platjoslas ziņā 29% cilvēki ziņoja, ka ir lēns pakalpojums, 18% ka pārtrauc eh, savienojumu un 13% saka, ka dienām vai stundām ilgi nav pakalpojums pieejams. Tā tad ir zināmas problēmas, tāpat ir dažkārt problēmas arī mobīlo sakaru sektorā, un tas ir galvenokārt par tīkla segumu. Uh, Protams, ka ne visur būs šis tīkla segums, ir jābūt zināmai tolerancei, bet tas ir ārkārtīgi frustrējoši, tad, ja, teiksim, mājās vai darbā nav šis mobilā tīkla pārklājums. Un tāpat arī par, eh, par operatoru maiņu. 5000 uh, cilvēki mēs identificējām, runājām ar viņiem martā un maijā. Martā viņi teica, ka viņi mainīs operatoru, un pēc tam mēs pēc dažiem mēnešiem apsakojām, vai viņi to izdarīja. Mēs konstatējam, ka tikai viena trešdaļa cilvēku, kuri paredzēja mainīt operātoru, tikai izgāja visu šo procesu. Tātad daudzi tā teikt, atkrīt no, no, no šī procesa, ne, neizdara to, tad ir iemesli ir interesanti, kāpēc. Būtīgāk, būtiskākais iemesls 34% cilvēku teica, tāpēc, ka viņi baidījās, ka tur kaut kas vienkārši aizies greizi, 32% teica, ka tas ir sarežģīts process, un 12% teica, ka viņi nav darījuši tāpēc, ka viņa esošais um, operators ir devis labāku stimulus pieturēties pie šī paša operatora. Tā tad, ja mēs runājam par uztveri, cilvēkiem ir zināmas barjeras iziet šo operatoru nomaiņu Ir, protams, arī citas lietas, citi jautājumi, kas jau direktīvā ir uh, atrunāti, tātad uh, dažādi pakalpojumi sastaistīšanas ietekme, iemesli, kāpēc, teiksim, cilvēks negrib uh, nomainīt operātoru vai arī mobīlo pakalpojumu sektorā, tāpat jautājums par simkartes bloķēšanu, tātad ir arī dažas tehniski rakstura problēmas. Tātad šie, šie trīs jautājumi loki, kas mūs īpaši interesē un kur mēs arī esam uh, redzējuši, kur izpaužās šīs patērētāja intereses. Tātad par šiem priekšlikumiem runājot, domāju, ka ir ļoti labi, ka ir šādi priekšlikumi, kas aplūko visu šo problēmu spektru. Man nav konkrēti komentāri par nosacījumiem, kas ir izteikti. Mēs atbalstam uh, priekšlikumus, kas ļautu cilvēkiem brīvprātīgi nosprost kaut kāds griestus savam pakalpojumu patēriņam apjomam. Mēs veicām arī zinām izpēti par to pagājušā mēnesī un tā ir izpēta, kas uh, vairāk liecina, kāda cilvēka nodoma, nevis tas, ko viņi reāli izdarījuši. 24% cilvēku norādīja, ka, ka jā, viņi tādu iespēju izmantot, ja tāda iespēja pastāvētu, tātad noteikti sev šos griestus. Tāpat mēs pozitīvi vērtējam klauzulu par uh, diskriminācijas mazināšanu vai atcelšanu, izmantojot pakalpojumus citās valstīs vai citos kontinentos, tīpaši apvienotā karalistē, piemēram, uh, British Telecom. 9 uh, pensi par, kat, par nacionālo zvanu un 23 pensijām jāmaksā par zvanu uz, piemēram, Franciju, uz Eiropu. Tātad, runājot par pakalpojumu kvalitāti, mums arī bija kampaņa šogad, un mūsu regulators ir atļāvis uh, priekšlaicīgu līgumu pārtraukšanu. Tā tad atkal tā ir lieta, ko mēs atbalstam, atbalstam arī vispārējo noteikumu seši mēneši. Seši mēneši no vienas puses varbūt ir tāds ļoti nosacīts cipars līguma. Garums ir būtiski palielinājies, lielākā daļa cilvēku tagad uzņems 24 mēnešu kontraktus, bet uh, galvenais iemesls ir uh, tāds, lai eh, šis līguma ilgums nosaktu tās izmaksas, kādas ir izsniedzot šim cilvēkam telefonu vai nu pa brīvu vai ar minimālu maksu. Tātad tāpēc ir diezgan grūti noteikt tādu minimālu līguma ilgumu. Un tāpat arī par simtkārtas simt bloķēšanu, atbloķēšanu arī tur ir eh, nosacījumi. Tas viss ir jāpadara vienkāršāks. Un atkal šī operatora nomaiņas jau teica, ka cilvēki bieži vien. Uh, atsakās no sava nodoma, kaut gan viņiem ir bijis šāks nolūks mainīt operātoru. Tā ka mēs piekrītam, jā, tas ir process, kas jāpadara tāds gludāks. Mēs atbalstam 30. pantu. Jautājums par to, vai to vajadzētu iekļaut uh, priekšlikumā, to mēs atbalstītu, un tam ir trīs iemesli. Pirmkārt, mēs domājam, ka ir jānodrošina konsekvence Tā tad, ja būs kādas izmaiņas, tad visiem to vajadzētu darīt uh, vienādā veidā. Un iemesls. Mums katrā ziņā jānodrošina, jānodrošina, lai cilvēkiem būtu pareizie stimuli veikt uh, in, operatoru nomaiņu. Tātad, lai operators, pie kura viņi pāriet, būtu tāds inovatīvāks un vadošais tirgu. Jo nevarētu pieļaut, ka sistēmu vada uzņēmumu, kuru darbība varbūt ir smagāka vai tur ir kaut kādas problēmas. Tātad kopumā mēs domājam, ka šī dokumenta pakotne ir ļoti laba, tā ietver lielāko daļu jautājumu, ko mēs arī ar esam identificējuši, runājot ar saviem dalībniekiem un ar sabiedrību kopumā apvienotā karalistē. Paldies! Grazie. Do adesso la parola al signor Kipmek. Lielas paldies. Priekšādātājs saka. Tālāk došu vārdu Kipam Mīkam, kas ir lūk direktors organizācijā Public Policy Everything Everywhere. Um, <coughs> thank you, thank you, Mr. Chairman. Lielas paldies priekšādātāji. Gribēju jums nedaudz paskaidrot mūsu organizāciju EE e saīsinājumā, lūk, Everything Everywhere. EE e ir kopuzņēmums starp telekomu Orange un Deutsche Telekom. Un lai arī nerunāju neviens no šo uzņēmumu vārdā, es tomēr esmu ņēmis vērā viņu uzskatus savā tālākajā prezentācijā. Esmu sagatavojis virkni slaidu, iziešu tā tiem cauri ļoti ātri. Sākotnēji gribu jums sniegt nedaudz tādu vispārīgu in informāciju par PE un rūpniecību, tad principāls jautājums pieminēt, un tad pievērsīšos saturiskajiem jautājumiem, ko apspriežam šodien. Line line. Say... Neiešu laidiem cauri vienu pa vienam. Vienkārši pastāstīšu nedaudz par rūpniecības nozaru. Mobilo telefonu rūpniecība, no, rūpniecības nozara šobrīd Eiropas Savienībā ir ļoti konkure, ar lielu konkurenci, ir konkurenti, kas savā starpā ļoti sīvi cīnās par biznesu, par patērētiem. Tas ir kapitāla intensīvs biznes, arī ļoti regulēts biznes, un tas tiek pakļauts konkurencei, nu, ļoti dažādos līmenies. Nu, tādi, tādi uzņēmumi kā Apple, Skype arī tie, lūk, ir mm, tieši konkurenti mobilajiem operatoriem. Un, protams, ne visiem operatoru līmeņiem ir vienāds regulējuma līmenis. Ehm, visiem šiem pārējiem uzņēmumiem ir citādāks regulējums. Un, manuprāt, tas ir būtiski, ļoti svarīgi tas to ņemt vērā arī apsvērumos tajā brīdī, kad domājam par procesu kopumā. Tas arī nav īpaši peļņu nesošs biznes, ja skatāmies uz kapitāla ienesību. Lielbritānijā mobiliem operatoriem ehm, skatoties uz datiem, redzam, ka nevienam no tiem nav īpaši laba ienese, peļņa, un tas ir tāds ļoti grūts tirgus, kurā darboties. Šādos apstākļos tad, nu, ir ļoti svarīgi nodrošināt pareizo juridisko regulējošo ietvaru. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, kad domājam par šo tiesību aktu, un te man uzreiz jums jāatklāja, kam zinu, ka komisija man atbalsta, man labi draugi komisijā, un nu, gribu uzreiz jūs brīdināt, ka es neesmu šī liels šī tiesība akta aizstāvis. Un galvenais ir tas, ka jebkura veida tiesība akts ir ļoti uzmanīgi jāpārbauda ar salīdzinošu kritēriju palīdzību. Ja jāskatās uz to, kāda ir šie kritēriji, un arī šeit slaidā esmu tos uzskaitījis, nu, tālāk tos detalizēti neizskatīšu, jo detalizēti pievērsīšos jautājumiem vēlāk šo slaidu varbūt ir tā grūtāk saskatīt, bet te tā salīdzinoši um, apskatīti kriteriji, ko mēs izmantojam attiecībā uz šo tiesību aktu, un tiek pētīts, vai šis tiesību akts atbilst šiem kriterijiem. Nu, jāsaka, tas tiešām ir labs tiesību akts tādā ziņā, ka tur pilnīgi skaidri ir identificētas problēmas, respektīvi investīcija trūkums telekomos Eiropā. Uh, Tāpat arī šim tiesību aktam ir citas labas īpašības, kā piemēram, eh, nu, ļaujiet minēt kaut vienu no tiem, no tām, respektīvi mums patīk tas, kāds priekšlaiks izteikts attiecībā uz frekvencēm, uz šo radies, uz šo viļņu spektru un kā šī politika būtu jāizteno Eiropā. Bet galvenais, kas mums savukārt šeit tiesībā aktā nepatīk, ir tas, ka tas iet cauri visiem pašreizējiem likumdošanas instrumentiem. Un tas nav tāpēc, ka mēs domājam, ka pašreizējais ietvers un likumdošanas akti, e, pie kuriem pēdējos desmit gadus tiek uzmanīgi strādājis Malcolms Harbums, nevis tāpēc, ka mēs domājam, ka šie instrumenti ir ļoti perfekti. Tie ir gana labi, tie ir snieguši arī ļoti visaptvarošu ietvaru, kurā esam pieņēmuši līdz šim investīciju lēmumus Eiropā. Bet viena no lietām, kas mums tā tad nepatīk šāda veida priekšlikumā, ir tas, ka tiek izmantoti dažādi likumdošanas instrumenti, lai vērstos uz tām pašām problēmām. Tādā veidā tiek tās, apdraudēta tā skaidrība, kas iepriekšējiem, iepriekš ir tikusi panākta. Neiedziļināšos detaļās atkal jau. Bet tie elementi, kas šeit tiek minēta, lūk, ir 2002. gada telekomu grozījuma, tad 2009. grozī, 9. gada grozījuma un tad patērētāja tiesību direktīva, kas mums eh, diezgan patīk, tā nodrošināja vienādus spēles notikumus arī lielajiem piedāvātājiem un arī mums. Tāpēc lielā mērā mums šis priekslīkums patīk, ņemot vērā eh, īpašo domu, ka referents saka, ka vajadzētu integrēt šos tiesību aktu priekšlikumus kopējā ietvarā, tādā veidā, kas neapdraudētu jau pašreiz pastāvošo ietvaru. Lai gan, protams, no procesa viedokļa raugoties, mēs vēlētos, lai tas viss notika daudz prātīgāk, apsvērtāk nekā to raksturo pašreizējo iepriekšējo pāris mēnešu procesu. Nu, tie tādi principiāli raksturi jautājumi, bet, nu, ļaujiet man pievērsties detalizāk konkrētām lietām. Tātad, pirmām kārtām kontraktu izbeigšanas, eh, laust, eh, iziet no kontrakta pēc sešiem mēnešiem, mēs domājam, ka šī tas paredzētu papildus, iz, radīt papildus izdevumus un sarežģījumus jo tam būtu vajadzīgs fundamentāli pārskatīt visus šos kontraktus, mainīt to saturu visos, eh, visu operatoru portfeļos. Mēs atzinīgi vērtējam referenta priekšlikumu izņemt šo noteikumu no tiesību akta, domājam, tas ir ļoti saprātīgs plāns. Kas attiec uz, tiesām, uz tiesībām izbeigt kontraktu, tajā gadījumā, ja ir atšķirības starp reālo mm, piedāvājumu un mm, starp reālo da, izpildu un to, kas ticis piedāvāts, un tad, tad tādā gadījumā šeit ir jābūt kaut kādam aplēstam vidusmēram, nevis faktiskajam ātrumam. Jo, kā jau jūs droši vien zinat no savas ikdienas pieredzes, tad šie ātrumi atšķiras ļoti būtiski. Un tāpēc daudz liederīgāks radītājs būtu vidējais ātrums. Mums šķiet, ka referenti ieteiktais grozījums ved soli uz priekšu šai ziņā un tomēr neesam pilnībā pārliecināti, ka tas tomēr tik un tā ir vajadzīgs. Vismaz ne Lielbritānijā. Tur mēs uzskatām, ka pašreizējie noteikumi, kas attiecas uz reklāmām un nepareiziem solījumiem, jau šobrīd tiek ļoti labi likumdošanā risināti. Un tāpēc šāda veida metoda, mūsuprāt, vairs nav vajadzīga. Tālāk par operatoru maiņu. Tātad pienākums nodot tālāk numuru viens dienas laikā Mēs gribētu šeit teikt, lūko, pakalpojumu turpinājumība ir tas galvenais, nevis ātrums, ar kādu uh, numurs tiek nodots. Respektīvi, mēs citiem variem sakot, nedomājam, mums nepatīk šī doma, ka, lūk, patērētājs nolēma mainīt operatoru un tūlīt nākamajā dienā jau šim operatoram jābūt nomainītam numuram, atdotam tālāk. Iemesls tāpēc eh, ir, ir šis iepriekš minētais. Uh, Respektīvi, jau ir bijis regulējums attiecībā uz operātoru maiņu, tas ir spēkā Eiropā jau krietnu brīdi, un ļoti daudzas Eiropas valstis jau ir investējušas sistēmās, kas nav tik ātras un nespēja darboties eh, nu, ar šādu ātrumu vienas dienas laikā nodot numuru. Un es no patērētāja viedokļa raugoties vienu, divas, vai trīs vai četras dienas faktiski neko būtisku nemaina. Viņiem nav tik svarīgi, kurā brīdī notiek operāta maiņa. Galvenais ir, lai netiktu pārtrauktu patā pakalpojumu plūsma. Un es ceru, ka komitejas locekļi saprot, ka ļoti daudz uzņēmumu, kas būtiskas summas investējuši pašreizējās sistēmās, eh, nu, šobrīd sastoptos ar grūtībām, ja viņiem būtu tās jāmaina, lai pielāgotos šim vienas dienas mērķim. Mūsuprāt, tas būtu vienkārši līdzekļu šķērdēšana un nenestu nekādu būtisku patērētāju labklājības uzlabojumu starptautiskie zvani un izziņas Eiropas Savienības ietvaros. Nu te ne, neskatīšu šo jautājumu sīkāk, izņemot vienīgi to, ka vēlos pateikt, ka mēs to uzskatām par pilnīgi lieku pasākumu, tas jau tāpat ir tirgus, kas ir ļoti, ļoti ar ļoti spīvu konkurenci, uh, un komisija jau iepriekš ir norais, noraidījusi vajadzību iejaukties tirgūs šajā ziņā, un arī šobrīd neredzam nekādu ekonomisku pamatojumu šādai rīcībai. Bet gan šī komiteja, kā saprotu, gan arī ITRA komiteja šāds priekšlikums šobrīd skata. Tas ir jūsu komitejas ziņā, un mēs tiešām eh, ceram, ka jums izņemsiet šo normu no dokumentārā. Tālāk patēr, patēriņa kontrole. Respektīvi, ka lietotāji var noteikt zināmas finansiālus limitus saviem tēriņiem, eh, pakal, pērkot pakalpojumus. Gribētu šeit tikai minēt, ka šī pakalpojuma sasaista ja pakotne ar dažādiem eh, pakalpojumiem, ko piedāvā mobili operatori, zināmā mērā, nu, norisinās, piedāvā šobrīd jau šādu risinājumu. Un proporcionāli ieņēmumu, ko saņem mobilie operatori, ārpus šiem sasaistītiem pakalpojumiem ir būtiski samazinājušies pēdējo gadu laikā. Nu, un, protams, ir arī virkni sistēmas, kas sasaistīts ar šo pakalpojumu sniegšanu. Un es gribētu mudināt jūs, ja mēs virzamies šajā virzienā un nosakam kaut kādus limitus, tad drīzāk vajadzētu darīt tā, ka nevis individu var noteikt jebkādu limitu, ko vien viņi vēlētos. Mē, varbūt varētu piedāvāt kaut kādus iepriekšējus, iepriekš noteikts limitus, tas dzīvi mobiliem operatoriem pilnīgi noteikti atvieglot. Un noslēgumā gribu minēt trīs citus punktus. Pirmām kārtām daudz no patē, ar patērētiem saistītiem jautājumi, ehm, protams, ir ļoti saprotami. Mēs nevēlamies viņiem ehm, liekt kaut kādu informāciju, zinām, ka šie jautājumi ir jārisina, protams, pārsvarā tieši ar konkurences palīdzību. Bet tajā brīdī, kur konkurence nedod vēlamos rezultātus, tad risinājumi varbūt ir jā, jāvē, jāpanāk ar tādu ļoti prātīgu likumdošanu, tādu pārdomātu regulējumu nevēlamies, lai šis process virzās tieši tik ātri uz priekšu, ka kaut kādas lietas nevar paspēt apsvērt, ņemt vērā. Mūsuprāt, šobrīd process iet uz priekšu pārāk ātri. Un otrs principiāli rakstur punkts, ko vēl gribu pateikt, ir lūkāts. Ir vajadzīgs uzlabot ietvaru, padarīt to stabilu, un šim ietvaram jānodrošina skaidrība investoriem. Nu, un tieši tā šim dokumentam arī būtu jābūt strukturētam, jo ir vajadzīgas investīcijas Eiropas telekomos, īpaši salīdzinot ar nu, dažāda veida citiem uzņēmumiem. Laba investīcija vide pilnīgi noteikti var tikt nodrošināt tieši ar šādu regulējumu, stabilu regulējumu un labu ietvaru. Katrā ziņā līdz šim jau ir ļoti labas iestrādes šajā virzienā veikts. Un visbeidzot, es domāju, ka vajadzētu būt ļoti labai izpratnē par to, par ko Berek varētu kļūt. Manuprāt, e, bijušais priekšādātājs šajā regulātoru grupā, un viņš arī veidoja šo Bereku, nāca klajā ar domām par to, par kas Berek varētu būt, kas, tas varētu, kas tā varētu būt par struktūru, tā varētu būt ļoti eksperti ekspertīzes bagāta organizācija, kas var um, pārliecināties, ka visas šīs nianses Eiropas kontekstā tiek izpildītas. Mēs gribētu ļaut, lai bere, ļaut Berek tālāk attīstīties un savā darbā izmantot šo, šos lieliskos principus. Un es ceru, ka mani kolēģi komisijā man piedos, bet mūsuprāt, šis pašreizējais darbs ir eh, līdzis viņiem eh, nu, pārāk iedziļināties regulējuma detaļās, un tas investoriem nenāks par labu. Paldies! Grācie. Paldies. Un tagad došu vārdu Margitai Brandlai no Digital Europe. Liels paldies priekšsādātāji, paldies, ka ielūdzāt mani un Digital Europe piedalīties šajā uzklausīšanā. Arī es gribēju sākt savu uzstāšanos ar to, ka iepazīstināšu jūs ar Digital Europe asociāciju. Tā ir digitālās uh, nozares balss, kā mēs to sakam. Mēs pārstāvjam 57 korporatīvos biedrus, 36 nacionālās uh, tirgotāju asociācijas un aptuveni 10 tūkstoši IKT nozares uzņēmumu Eiropā kas sniedzas no pakalpojumu sniedzējiem līdz elektroniskās uh, patēriņa un tehnikas ražotājiem un dažādu iekārtu ražotājiem šajā nozarē. Kopumā, kad mēs lasījām un analizējām komisijas priekšlikumu šī gada sākumā, mēs bijām kopumā pārsteigti, ka pēc ilgstošajām detalizētajām diskusijām uh, balstoties uz kurām tika izveidots 2009. gada juridiskais ietvers un visbeidzot dalību valstīs tika īstenots, mēs uh, tiekam nostādīti fakta priekšā, ka top jauns likumdošanas priekšlikums un šis uh, instruments kā asociācija mūs uh, nedaudz pārsteidza. Lasot detalizētās normas, mēs saprotam, mērķus un varam tiem piekrist. Un mērķis izveidot eh, digitālo tirgu telekomunikāciju nozarē ir mūsu augsti vērtāts mērķis. Protams, ka var diskutēt arī par to, ka tiktu uzlaboti šobrīd spēkā esošie noteikumi, tomēr kopsumā mēs uzskatām, ka šeit notiek deregulācija vienlaikus tiek paredzēti jauni un detalizēti noteikumi, un mums nelikās, ka tas varētu mums būt lietderīgi, lai panāktu šīs uh, likumdošanas pakotnes mērķis. Kā asociācija, kas pārstāv ražotāju un pakalpojumu sniedzēju nozari, mēs uzskatām, ka ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu investīcijas Un, lai kādas izmaiņas notiktu spēkā esošajos noteikumos, ir jāpatur prātā kopējie mērķi un jācenšas veicināt investīcijas. Mēs patiešām vēlētos, lai arī parlaments paturētu prātā šos mērķus, sniedzot savu ieguldījumu darbā pie šīs likumdošanas pakotnes kopsumā. Mēs uzskatām, ka vislielākās bāžas dara tie punkti, kur IMCO komiteja nav iesaistīta, piemēram, harmonizācija. spektru un frekvenču piešķiršana, kā arī noteikumi, kas attiecas uz maziem vietējas nozīmes tīkliem un tam līdzīgi. Šie noteikumi mums ļoti interesē, un mēs sāredzam, kāda tiem varētu būt pievienotā vērtība. Bet uh, savā analīzē mēs skatījām arī normas, kas uh, skāra virtuālās piekļuvis produktus un uh, tam līdzīgi. Tur ir virkne jautājumu, uz kuriem ir nepieciešamas atbildes. Mēs pētījām arī atvērtā interneta un tīkla neutralitātes normas. Tās ir diezgan detalizētas un par tām ir daudz neatbildētu jautājumu. Kopsumā mēs atbalstām visu, kas novestu pie atvērta interneta un radītu lielāku juridisko paļāvību un skaidrību attiecībā uz tīkla neutralitāti un datu plūsmas pārvaldību tad, ja šie noteikumi būtu pamatoti un argumentēti. Es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka te ir jāpatur prātā vadošie mērķi, kurus es pieminēju sākumā - investīcijas un tās lietas, kuras nav samērojamas ar šiem mērķiem, nebūtu paketē jāiekļauj. No ražotāju perspektīvas raugoties, kā jau es sacīju, mērķi ir eh, atbalstāmi, detaļas var apspriest, bet mūsu galvenais aicinājums ir racionalizēt šo priekšlikumu un pievērsties eh, galvenajiem akcentiem. Paldies! Grazie. Paldies. Tātad, es domāju, ka šobrīd mēs varam atklāt diskusijas, un vispirms došu vārdu ēnu referentiem, un pēc tam visiem pārējiem, kas vēlēsies izteikties. Es neredzu nekur mūsu kolēģi Bastos. Varbūt tad ir jādod vārds sociālistiem. Verņo kundze. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Euh, moi, je pense que. Ah oui, j'ai pas mis mon micro. J'ai pas mis mon micro. C'est bon là Oui. Euh, moi, je pense. Paldies. Es uh, pateicos mūsu viesiem. Es domāju, ka būs vēl jautājumi, kas jums tiks uzdota. Es domāju, ka šai ziņā uh, komisija ir izdarījis tādu pareizu konstatējumu, bet neesmu pārliecināta, ka ir rastas pareizās atbildes. It īpaši attiecībā uz uh, viesabonēšanas uh, tarifiem, bet nu par to jau ir bijušas liels debats. Kāds runāja arī par līgumiem un par sešu mēnešu līgumiem. Jā, es domāju, ka ir jāparedz šis uh, risinājums pretēji Malkomu nostājai, bet es domāju, ka tik tiešām ir jādod iespēja un izvēle attiecībā uz sešiem mēnešiem vai gada vai diviem gadiem, jo situācijas atšķirās dažādās valstīs un varbūt, ka te var runāt par harmonizāciju, maksimālo harmonizāciju, bet tāpat laikā neesmu droša, ka uh, uz ko būtu jāvirzās šajā maksimālajā harmonizācijā un vispār šai dosijai jo ir jāatstāja arī zinām elastību dalību valstu ziņā. Man liekas, ka Beļģijā sešu mēnešu līgums būtu pilnīgi pieņemams Beļģu patērētājiem. Francijā, piemēram, kad mēs skatāmies statistikā, tad lielais vairums grib gadu vai divus, piemēram, palikt pie viena un tā paša operatora, jo viņi var izmantot uh, labākus tarifus konkrētam telefonu aparātam vai arī viņam ir iespēja, teiksim, uh, saņemt līgumu par tādu ļoti pievilcīgu cenu. Domāju, ka stratēģiskās un ekonomiskās un citas intereses principā ļoti atkarīgs no investīcijām, un te es tikai nožēlu paužu, ka uh, ir samazinājušās šis finansiālās iespējas. Tātad, runāt par otro un trešo daļu, kā mēs varētu rast uh, vajadzīgo līdzsvaru, jo šajā pakotnē uh, Tā, protams, ir uz patērētāju vērsta, jo mums ir arī eh, pēc iespējas tālāk jāiet patērētāju tiesība aizsardzībā un attiecīgi arī harmonizācijā Eiropā, varbūt arī maksimālā harmonizācija, bet ir jāuzmanās. Eh, tātad runājot par investīcijām un izaugsmi, kā lai mēs nodrošinam saistībā ar šo dosie līdzsvaru, jo nevar darīt tā, ka mēs samazinām investīcijas vai arī investīcijas tiek nepareizi sadalītas balstoties uz, teiksim, sociāliem kaut kādiem dalījumiem vai, vai teritoriāliem darījumiem. Jā, tā tad runājot arī par eh, pakalpojumu, bloķēšanu un caurskatāmības, domāju, pie citiem jautājumiem mēs nonāksim vēl vēlāk, tātad tur būs vēlāk jautājumi, tāpēc arī izteikšos vēlāk par to. Paldies! Grazie, Bernadette! Kolēģa Kreuzmann. Paldies, Paldies Bernadette! Vārds uh, Kreuzmann kungam. Uh, Liels paldies, priekšsādātāji! Mums ir jādomā, kā mēs panāksim līdzsvaru starp patērētāju interesēm, piemēram, līguma pārtraukšanas iespējām pusgadu laikā un izmaksām, ko tas rada uzņēmumiem. Piemēram, te es tieši domāju viesabonēšanas eh, izmaksu priekšlikums, un mēs domājam jau par jaunu ietveru, juridisko ietveru, kad iepriekšējais vēl nav eh, pabeigts. Mēs sagaidām no pakalpojumu sniedzējiem, ka tie mums piegādās aizvien ātrākus interneta pieslēgumus, piemēram, tādi, kā tie ir Āzijā, jo mēs vēl ļoti atpaliekam no šī ātruma kas tas prasa investīcijas, bet no otras puses mēs nosakot viņiem īsus lī, līguma darbības laikus, neredam nekādu juridisko skaidrību, ka viņi varēs atpelnīt investētos līdzekļus. Un kad mēs papētam situāciju, tad ir jādomā, ko vēl ir iespējams padarīt šajā sasaukumā, uh, Un viss tas, ko Malkoms Hārbors uh, sacīja senāksmes sākumiem, šķiet atbalstāms, ir jāmēģina izvēlēties tādu ceļu, uh, ka mēs te pašlaik uh, visu sasteidzam, bet tad nāk dalība valstis un to visu noraida. Bet, kā jau es saku, ir jādomā loģiski, ko mēs vēl varam izdarīt šajā sasaukumā. Protams, ka uh, klientam nebūtu nekādu problēmu, ja viņam ir līgums, kuru viņš grib uh, uzteikt 12 mēnešu laikā, un tad, protams, pastāv kaut kādi līguma, atkāpšanās no līguma termiņa. Bet gal galā, protams, par to visu ir jāmaksā patērētājiem. Gal galā, ja nebūs vairs nekādu viesabunēšanas tarifu, tad tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri izmanto citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus citā dalību valstī, par šiem pakalpojumiem būs jāmaksā. Un kurš tad gal galā to apmaksās? Tas, kurš to izmanto. Es domāju, ka ir jāpadomā, kas vēl ir iespējams, ko vēl ir iespējams izdarīt ātri, un to, ko nav iespējams izdarīt, es domāju, ka jādomā vēlāk. Ir jārada tādi noteikumi, lai arī turpmāk būtu iespējams lielas investīcijas infrastruktūrā, lai arī Beļģijā reiz būtu iespēja tikt pie ātri interneta. Paldies! Grazie, kolēģa Engstrom. Paldies, kolēģis Engstrom, lūdzu. Paldies! Man tīkla neutralitātes jautājums ir vissvarīgākais aspekts šajā regulējumā. Un kāpēc? Es uzskatu, ka Vienīgais uh, risinājums, kā ilgtermiņā patērētāji uh, varēs saņemt uh, labus pakalpojumus, ir brīva konkurence. Konkurence ir nepieciešama pakalpojumu līmenī. Tur mēs vēlamies daudz dažādu pakalpojumu sniedzēju. Un tāpēc vismaz telekomunikāciju nozars īstermiņa intereses ir pretējas pakalpojumu sniedzēju un arī patērētāju interesēm. Pēdējo dienu un nedēļu laikā es esmu runājis ar vairākiem lobbyiem no telekomunikāciju uzņēmumiem, un viņi visi saka aptuveni vienu un to pašu. Viņi ļoti gaida, ka būs specializēti pakalpojumi, jo tā esot tā lieta, ko viņi absolūti vēlas. Uh, un viņi visi mani mēģina pārliecināt, ka internets nav pietiekami eh, pilnveidots, lai varētu nodrošināt video pakalpojums, video pakalpojumu un televīzijas pakalpojumu esot jāsniedz izmantojot specializētas eh, pakalpojums un Bet tas internets, ko lietoju es, ir eh, pietiekami labs arī video pakalpojumiem. Loģiski, ka internets tam arī ir domāts. 90% visa satura internetā, kas tiek pārraidīts, ir video, un, manuprāt, infrastruktūra ir pietiekami attīstīta, lai izmantotu video pakalpojumus. No otras puses, kolēģi saka, ka starp video un IT televīziju pastāv liela atšķirība. Uh, un viņi mēģina mani par to pārliecināt, bet ir skaidrs, ka visi telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji vēlas specializētas pakalpojumus, bet viņi vēlas arī izlemt, vai kāds uh, konkrēts pakalpojums sniedzējs drīkst sniegt uh, pakalpojums Eiropas tirgu. Un šī gadījumā arī to, kas uh, viņam būtu jāmaksā pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā šos argumentus, es biju ļoti norūpējies un arī eh, pārsteigts uzklausot eh, pārstāvi, kurš pārstāv Deutsche Telekom un vēl kādu kompāniju. Jo tad eh, jūs runājat par to, kā telekomunikāciju nozara vēlas izstrādāt inovatīvas piedāvājums, ir tieši tas, no kā es vēlos izvairīties. Manuprāt, visiem uzņēmumiem Eiropā, tā kā tas ir bijis līdz šim, ir jābūt piekļuvai internetam uz līdzīgiem noteikumiem, bet, protams, ka Deutsche Telekom dotu priekšroku tam, ka viņi var paši izvēlēties uh, uzvarētājs un zaudētājs. Ja viņi atrod tās augto uzvarētāju, viņi var noteikt tādas noteikumus specializētiem pakalpojumiem, kādas paši vēlas, un līdzīgi. Manuprāt, tās ir tuvu redzīgas telekomunikāciju nozares intereses. Un tiešā pretrunā tām ir iekšējā tirgus un tieši tāpēc arī patērētāja intereses. Līdzīgi komisijas pārstāvis pieminēja, ka telekomunikācijas tiek regulētas, savukārt vispārējie pakalpojumi iekšējā tirgu netiek regulēti šādā pašā apjomā. Jā, tam tā arī vajadzētu būt, un tas tā ir ar nolūku. Ja, piemēram, Deutsche Telekom piedāvā pakalpojumu, un ja viņi atļauj savām pakalpojumam pieeju ātram internetam, bet visu citu sniegtajiem pakalpojumiem tiek piedāvāts tikai lēns internets, tad tas nevar būt labākais piedāvājums. Un tas tiešām kaitē patērētājiem. Šādu iemeslu dēļ es piekrītu eh, referenta Hārbora kunga vispārīgiem komentāriem, un es arī esmu pārsteigts, ka komisija tik eh, vēlu pirms eh, šīs, tik īsā laikā pirms šīs sasaukuma beigām nāk klajā ar tik apjomīgu priekšlikumu, un es varu arī piekrist tam, ko komisija saka par tīkla neutralitāti. Tomēr problēma ir tā, ka šajā pakotnē ir atstāts gigantisks rops, kas eh, telekomunikāciju uzņēmumiem ļautu dot eh, labvēlīgākus, eh, radīt labvēlīgākus apstākļus pašasniegtajiem pakalpojumiem, un tas radīs pastāvīgu neskaidrību visu pakalpojumu sniedzēju nākotnē, izņemot tos pakalpojumus, kurus piedāvā pats telekomunikāciju uzņēmums. Un tāpēc mums nevajadzētu radīt šeit tādu situāciju, kas radīs neatgriezējumu kaitējumu visai telekomunikāciju nozarei un visam, kas saistīts ar internetu. Paldies, un tagad vārds uh, Stīlērs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu uh, viesiem un ēnu referentiem. Tas, kā tu domā šajās debatēs, kāpēc mēs esam šeit, mums nav vienotais tirgus telekomunikāciju jomā, un tieši tāpēc šis priekšlikums uh, ir uz galda. Es vienmēr domāju, ka doma par vienoto tirgu ir, teiksim, uh, Nav 20 eh, regulējumu kopums, bet vienkārši viens regulējums. Un tāds būtu guvums no vienotā tirgus, bet te mēs dzirdam par ļoti daudz negatīvām lietām un negatīviem aspektiem, kas ir jāapsver. Par viesabonēšanu es dodu priekšro komisijas priekšlikumam. Es eh, domāju, ka ir svarīgi panākt šeit pareizo risinājumu, bet, protams, viedokļi šeit atšķirās. Tāpat arī par datiem izteikums, manuprāt, tas komentārs ir ļoti svarīgs un būtisks. Un eh, es arī Eh, es eh, cenšos izmantot savu eh, mobīlo telefonu, datu izmantošanai, bet tīkls šeit parlamentā ir bijis pēdējās dienas slēgts. Tātad, nu, mēs redzam, cik dzīve var būt sarežģīta arī šādās institūcijās. Tātad man ir jautājums par datiem viesim, kurš par to runāja. Ko jūsu klienti domā par šīm datu izmantošanas vajadzībām? Tas tikai palielināsies, man liekas, tādos apjomos, ka mums ir tiešām nepieciešams rast pareizo risinājumu. Un atkal varbūt tas nav jautājums par regulāciju, bet, bet ir zināms, zināms ietvars un ir kaut kāda drošība noteiktība jāpanāk. Un par investīcijām. Man ļoti interesē konkurences puse, jo tādā nozarē kā telekomunikācijās tie, kas pārstāv nozari, jums ir jāinvestē, ja jūs gribat palikt un saglabāt savu konkurētspēju. Un šīs investīcijas ir uh, jānovada vispareizākajā virzienā attiecīgi tur, kur tas ir vajadzīgs un nepieciešams patērētājiem, klientiem. Tā, tad atgriežoties pie datiem, gribētu dzirdēt vairāk par to, kāpēc jūs domājat, kāpēc nav šīs investīcijas. Jo man šķiet, ka uz šo jautājumu nesu guvusi pareizu atbildi. Un par eh, tīkla neutralitāti, man liekas, jautājums arī ir ārkārtīgi svarīgs un arī te nepieciešams eh, šo jautājumu atrisināt. Un visbeidzot par līgumiem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums eh, klientiem un ir jādod iespēja patērētājiem visā Eiropas Savienībā veikt zināmas izvēles. Un man liekas, ka te vēl ir garš ceļš ejams, lai nodrošinātu, ka patērētāji klienti varētu izmantot iespējas. Tāpat arī, ja notiek ceļ, cena paaugstinājums, piemēram, līguma ietvaros, tas nav pieņemami. Tātad es domāju, ka sistēmai jābūt godīgai, ir jānodrošina šādi godīguma apstākļi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Hārborkungam tagad atkal vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar lielu interesi uzklausīju kolēģi teikto un Tā ka, nu, man ir patlikuši burtiski pāris komentāri. Īpaši par, nu, tādām pāris detaļām. Par instrumentiem, man liekas, mēs runāsim vēlāk, par tiem, to, tos arī komentēšu vēlāk. Bet uh, Katrīna jau runāja par uh, ieguvumu patērētājiem. Nu, to es varētu apstrīdēt. Es uh, piekrītu vairāk Kipmīka teiktajam, ka esošais ietvars nedod īpaši labs pakalpojums uh, klientiem. Kopš 2002. gada viss ir attīstījies, telekomunikāciju sektors ir kļuvis konkurētspējīgāks, cenas ir mazinājušās. Tā ka es domāju, ka nevajadzētu pa zemu to visu novērtēt. Protams, jā, ir vēl vairāk darāmā 2009. gada priekšlikums, tad bija nākamais, un mūsu komiteja lēma par šo griestu noteikšanu, un mēs tieši a, uh, gribējām paredzēt labākus eh, nosacījumus eh, operatoru maiņam. Par Mīka kungu teikto. Es nosacījumus neesmu īpaši mainījis, salīdzinot ar sākotnējo eh, ierobežojumu. Tā tad. Sākotnējā priekšlikumā ir rakstīts par vienu dienu par šī numuru aktivizēšanu operatoru maiņas gadījumā. Man interesē, kāds ir viss šis process, jo dažiem operatoriem ir grūtība nodrošināt atbilstību pašreizējiem noteikumiem, bet tas nenozīmē, ka pašreizējie noteikumi ir novecojuši. Es domāju, ka būtu interesanti saņemt jautājumu arī uz Hoktona kunga teikto, vai ir pieņemami diktēt metodoloģiju. Un es gribētu arī šo jautājumu pārdesēt Berek organizācijai. Bet man liekas, tie ir jautājums par tādu mikromanagementu, un es pilnīgi varu pieņemt eh, drīzāk tādus saprātīgus nosacījumus un gribu atgriezties pie tā, ko komisija uzskata par mikromanagementu savā priekšlikumā. piemēram, par internetu adreses nomaiņu, nomainot eh, pakalpojumu sniedzēju. Nu, varbūt tas man nešķiet pats galvenākais jautājums, ko mums vajadzētu diktēt regulācijas eh, veidā tāpēc arī mums pastāv decentralizēts regulācijas modelis. Tātad, tie bija tādi ļoti konkrēti komentāri. Un nu, otrais jautājums par šiem sešu mēnešu līgumiem. Mēs ļoti cītīgi esam strādājuši, lai jaunus nosacījumus paredzētu iepriekšējā reizē, lai cilvēks varētu iziet no līguma, ja mainas līguma nosacījumi. Tātad to, man liekas, regulātoriem labāk vajadzētu īstenot. Un apvienotās karalists regulātors ir diezgan labi darbojies šai ziņā. Tāpat ir normas, kas paredz, lai patērētājiem būtu skaidri nosacījumi, zināmi, kādos apstākļos viņš var pāra, pārtraukt šo līgumu par kaut kādu kompensāciju un tā tālāk. Ja mēs te iestrādājam kaut kādu relatīvu neskaidrību, ka pēc sešiem mēnešiem var iziet no līguma, nestoties to kādu 12 mēnešu noteikumu, tad man liekas, tas atbilst Hopton kungu teiktajam. Un galvenie drošības mehānismi jau ir paredzēti jebkurā gadījumā, un vienīgās bažas, kādas man ir, ka ir zināmi operatori, kuri prasa maksu par līguma pārtraukšanu. Un ne tikai, eh, teiksim, aprēķina kaut kādu maksu par eh, telefonu aparātu atlikušo cenu, un tā tiek iekasēta. Tātad te nav runa tikai par līguma nomaiņu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, Tūns kundzei vārds. Paldies, es ierados ar nelielu kavēšanos. Bet mēs neesam runājuši par privālās tikā stiljo pieteikumu, uh, priekšlikumu uh, par 2016. gadu, par viesabonēšanu. Tur ir runa par uh, vis, viesabonēšanas, uh, par viesabonēšanas maksu atcelšanu. Un papildus tam mums ir jāpadara šie nosacījumi vienādi telekomunikāciju jomā īpaši. Ir ja īpaši attiecībā uz līguma beigšanas izmaksām. Tātad, kā es teicu, arī nevajadzētu aizmirst šo viesabrēšanas uh, izmaksu atcelšanas priekšlikumu, tātad, lai telefonu izmantošana visur būtu kā mājās. Manuprāt, tas ļoti svarīgi. Paldies. Paldies, ar priekšsēdētājs. Domāju, ka mēs varam pāriet pie otrās mūsu uzklausīšanas daļas. Sākumā gribētu jautāt pirmā paneļa runātājiem. Varbūt jūs gribētu atbildēt uz jautājumiem, teiksim, varētu maksimāli dot jums katram kāds divas minūtes. Sākšu Eh, sakotnējā kārtībā. Tātad Haukton kungs, pēc tam Mīk kungs un pēc tam Brandlis kungs. Protams, ja jums nav nekas piebilstams, tad jums nav ar varu jāizmanto šīs divas minūtes. Tātad uh, eh, Haukton kungs pirmais. Paldies, jā, varbūt daži komentāri. Tas, eh, kāda informācija mēs saņemam par datiem un to lietošanu. Tas ir jaunākais un varbūt vissarežģītākais eh, aspekts eh, šajos līgumos, jo cilvēkiem ļoti labi ir pazīstams koncepcijas minūtes, nu, teiksim, īsziņu skaits, bet dati un tas, kā cilvēki izmanto datus, datu pakalpojumus un tas, kā cilvēki saprot šos pakalpojumus, tas viss ir tāds ļoti jauns. Cilvēki arvien vairāk to izmanto un jā, tev bija komentāri par video, piemēram, palielināta izmantošana, tātad daudz vairāk tas tiek izmantots un es nezinu, vai cerētais atspoguļojas realitātē vai otrādi, un tātad ja cilvēks varbūt nenovērtē pareizi savu šo apjomu un 6 miljardi, nu, kā es teicu, šī summa, kas ir pārmaksāta, tāpēc, ka cilvēki vienkārši par zemi novērtējuši to, cik viņi izmanto šo pakalpojumu. Tālāk par līdzsvaru starp to, kam vajadzētu būt regulā, kam nevajadzētu būt. Es ļoti labi saprotu jūs teikto un domāju, ka jā, Berek ir ļoti būtam, būtiska lomas spēlēm attiecībā uz tehniskiem aspektiem un mērījumiem un to, kā aprēķināt vidējos ātrums un tam līdzīgām lietām. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi Berek darbā. Jautājums par uh, operatoru nomaiņu. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks un uh, tur ir nepieciešama skaidrība. Tāpat arī runājot par konsekvenci un pareiziem stimuliem, lai viss notiktu pēc iespējas uh, ātrāk. Tātad es pieņemu jā, ka te arī Bereka lielu lomu spēlējam. Paldies, uh, Kips Miks. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu, lai man uzskata par lobby, lobby pārstāvi, bet pēc būtības komentējot jūs teikto. Es, principā, nerunāju par tīkla neutralitāti, runāju par regulāciju un relatīvo regulējumu. Šajā jomā, man liekas, jābūt pilnīgi skaidri, ka tos galvenos operators vajadzētu regulēt tieši tādā pašā veidā kā citus bet domāju, ka regulātoriem komisijas līmenī, berek līmenī noteikti ir jāņem vērā tas, kāda ir konkurence starp esošiem tradicionāliem šiem uh, tirgus dalībniekiem un jauniem tirgus dalībniekiem. Ir jāņem vērā uh, šo uzņēmumu vispārējais sniegums. Un gribu atgādināt iepriekš teikto. Manuprāt, lēmumus jāpieņem galvenokārt balstoties uz konkurenci un otrkārt balstoties uz tādu saprātīgu, loģisku regulējumu. Es nesaku, ka viss regulējums ir jāatcer, tas būtu pilnīgi nepieņemami. Un tāda pilnīga absolūta rīcības brīvība arī būtu pilnīgi absurda. Par to es šeit nerunāju. Tika minēt vairāk jautājumu dati. Tad datu izmantošana ārkārtīgi palielinās mūsu tīklos. Mums ir nepieciešams investīcijas, lai varētu tikt galā ar visu šo apjomu. Mēs veicam investīcijas, bet būtu ļoti jauki, ja apstākļi investīcijām būtu nedaudz vieglāk nekā tieši šobrīd. Un investīcija trūkums, manuprāt, bija jautājums, kāpēc ir tik maz investīciju. Šī atbilde ir sarežģīta, un starp citu tā nav vienkārša atbilde, kā piemēram vien, vienotā tirgus trūkums. Jā, tā ir daļa šajā problēmā, bet tikai daļa. Un tagad atgriežoties pie Malkolma jautājuma par eh, līguma nosacījumiem. Es teicu, ka ja Eiropā ir uzņēmumi, un viens no tiem ir Deutsche Telekom, kas ir gatavi līgumus nodot ilgākā laika termiņā, nevis vienā dienā, kuriem ir šādas iespējas, tad, protams, Eiropas institūcijas var uzstāt un prasīt, lai Deutsche Telekom investē lielus līdzekļus un samazina šo līgumu pārslēgšanas laiku no divām, teiksim, uz vienu dienu, bet man šķiet, ka tas ir pārāk ciešs regulācijas līmenis, ņemot vērā, ka reālais kaitējums klientam nav šis laika apjoms, dienu garums, bet uh, reāls kaitējums klientam ir uh, pakalpojumu pārtraukšana. Es neatbildēju visiem jautājumiem, bet mans laiks ir izticējis. Paldies, un tagad Brandlas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs, gribētu atgriezties pie viena komentāra, ka visām iesaistītajām pusēm ir eh, jādod iespēja veikt inovācijas uh, interneta jomā. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs komentārs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs nevaram uztvert internetu kā pašu par sevi garantētu lietu Un jādomā, jā, kurš tad nodrošina ātrumu un patēriņu vajadzības, kā to visu var nodrošināt. Tā tad ir jārūpējas, lai attiecīgi uzņēmumi varētu saskatīt biznesa iespējas un varētu saņemt arī um, atdevu savām investīcijām. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Lieliski. Nu, tad esam, lūk, izrunājuši šo pirmo daļu un varam pāriet pie otrās uzklausīšanas daļas. Nu, lūk, tikmēr ir ieradies arī kolēģis Bastas. Un viņam tāpēc arī dosim vārdu, kad būs izteikušies uzaicinātie runātāji. Nu, lūk, tagad mm, inovācijas. Šī ir mūsu uh, tēma. Tāpat arī piekļuve pakalpojumu garantijām. Pirmais runātājs šai panelī ir Nadja Trainara no Arcep. Došu viņai desmit minūtes. Un tūlīt pēc viņas runās nākamais runātājs. Thank you very much. Thank you for this opportunity giving. Liels paldies. Paldies, ka devāt iespēju man pārstāvēt Bereku un līdz ar to padalīties ar jums analīzē, kurā iesaistās šis politikas izstrādātājs, lūk, tieši pārsvarā Berek. Pati es esmu no Francijas regulātora, bet šodien pārstāvu šeit Berek. Tāpēc runāšu angliski. Atvainojos jau iepriekš par savu. Uh, par, par to saviem analogiem. Pastāstīšu par mūsu pieredzi tīkla neutralitātes jautājumu. Esam ļoti daudz strādājuši pie šiem jautājumiem kopš 2009. gada. Nu, lūk, uz šī slaida jūs pavisam īsi redzat kopējo situāciju. Es ceru, ka es nebūšu tāds noaizskaitinošs eksperts. Šodien man slaidu nav pārāk daudz, centīšos ievērot šīs desmit minūtes, kas man atvēlēts iekļauties tajās. Pirmais berek eh, problēma jautājums, izaicinājums bija labāk saprast, kas notiek ar tīkliem varbūt mazliet tā nomierināt šīs ļoti kaismīgās demats, veicinot izpratni par internetu un telekomu pasauli. Tas bija mūsu pirmais uzdevums. Turklāt gribējām arī saprast, kāpēc iedzīvotājiem pusēm tas viss ir tik svarīgi, kāpēc šī tīkla neutralitāte ir vajadzīga. Ir ļoti daudz dažādu prakšu šobrīd, kas tiek piekoptas. Reizēm tās ir nepieciešamas, lai tīkli darbotos. Ekonomikas analīze mums ir parādījusi, ka var pastāvēt arī zinām problēma attiecībā uz inovācijām ilgtermiņā. Un, lai arī mūsu pašreizējās situācijas izvērtējums un satiksmes pārvaldība, tīkla satiksmes pārvaldība kopš 2012. gada nu, liecina par to, ka ka situācija nebūtu nav izmislīgi sliktā situācijā un nepasliktinās, tomēr pastāv joprojām risks, ja situācija, pašreizajā situācija pasliktināsies attiecībos tīkla neutralitāte. Tātad tas bija pirmais solis. Otrais solis, Berek, bija mēģināt izprast, kādiem būtu jābūt tiem principiem, kurus mēs vēlētos, lai tirgus ievērotu. Nu, un tāpēc mēs, lūk, izvirzījām virkni principus, lai izvērtātu, piemēram, tīkla satiksmes pārvaldību un citus kriterijus, jo tīkla satiksmes pārvaldība nu, atbilstīt dažādu veidu kontrakta nosacījumiem, līguma nosacījumiem ir ārkārtīgi svarīga. Te ir katrā ziņā ļoti dažāda situācija. Nav tā, ka visā, visos gadījumos te ir kaut kāda mīnusa, nē, bet Bet kritēriju atbilstība tomēr bija jānosaka. Te es uzsvēru arī lūk šos kritērijus, kas mūsuprāt būtu palīdzīgi un ļautu arī komisijas tekstu tālāk uzlabot, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Nu, piemēram, lūgala lietotāja kontrole, priekšrocība operātora agnosticismam. Mēs uzskatām, Mē, mēs domājam par to, ko var darīt regulātors, lai īstenot šos principus. Pašreizēja ietvarā bija pieejams lūk 2009. gada direktīvas ietvars. Mēs teicām, ka pirmais veids, kā aizsargāt tīkla neutralitāti, ir padarīt, panākt to, ka tirgus spēki darbojas, ka tirgus ir konkurē, ar konkurenci, konkurētspējīgs. spējīgs Tāpēc pirmās pamatnostādnes no Bereka puses tika izstrādāts tieši šajā virzienā. Un lūk, arī ietverā ir zinām noteikumu, ko mums varbūt vēl nav izdevies pilnībā īstenot. Mēs turklāt sapratām, ka ar to cim redzot vien nepietiks jo pat labi funkcionējošā tirgo var rasties problēmas ilgtermiņā ar tīkla neatkarību, ne, neutralitāti. Tāpēc mēs spriedām, ka mums ir vajadzīga arī tāda proaktīva rīcība, jānodrošina kvalitatīvi pakalpojumi, jāuzrauga tirgi, kā tie attīstās. Un trešais mums bija arī skaidri un gaiši jāpasaka, ka mēs darbosimies un esam spējīgi darboties, ja tas būtu nepieciešams. Nu, piemēram, aizliegt kaut kāda veida praksa rīcību Jo gal galā pilsoņiem ir jābūt pārliecinātiem, ka ja situācija eh, kļūs problemātiska, tad viņu rīcībā ir kaut kādi instrumenti, kā iejaukties. Dažādi veidi šķīdi izšķiešanas iespējas un dažādi cita veida obligātie kvalitātes rādītāji, kas ir tāds jauns instruments, ko piedāvā šis kopējais likumdošanas ietvers. Lūk, nu, tāda bija, to mēs darījām ar pašreizējo pakotni. Nu, kas tad par, ko varam teikt par šo jauno? Uh, Um, regulējumu. Lūk, šeit šis dīvainais um, slaids. Debatas, kā jau jūs zinat, iepriekšējos gads ir bijis ļoti kaismīgas, tad tā diezgan schematisks attēls. Uh, Nu, no vienas puses tie, kas atbalsta interneta neutralitāti, un no otras puses atkal citas puses. Tas kopumā ir mm, arī tāds pretrunīgs situācijas. Reizēm mm, daudzi nevēlas, lai būtu kaut kādas valsts intervences, citi atkal saka, ka lūgtais notrādi tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu tīkla neutralitāti no operatoriem. Protams, ka datu satiksme, internetu satiksme pieauga Un viss šis kopējais stāsts ir ārkārtīgi svarīgs, tas jāņem vērā. Un šai kontekstā ir ļoti uzmanīgi jāizdara izvēle attiecībā uz regulējumu. Jo konteksts, protams, ir jau citādāks nekā tas bija tajā brīdī, kad mēs runājām ar tādiem, nu, neobligātākiem instrumentiem prasībām. Uh, Nu, varbūt rekomendācijas vairāk būtu atbilstīgs nosaukums tam, ko mēs esam darījuši līdz šim. Bet, ja nu tagad mēs strādājam ar regulu, tad mums jāsturs ļoti uzmanīgi. Uzmanīgi tā jāformulē, jo gal galā vīde šai jomā mainās ļoti strauji. Berek uzskata, ka pirmām kārtām komisijas pirmais priekšlikums šajā kontekstā jau paredz diezgan labu līdzsvaru. Nu, sākotnēji man gandrīz vai kauns to teikt, jo jūs jau zinat, ka Berek parasti diezgan lielu rezervētību izturs pret šāda veida dokumentiem. Un varbūt šī nu, ir gandrīz vienīgā tēma, kur mēs varam rādīt laimīgu seju attiecībā uz komisijas darbu. Bet, protams, ka arī šeit man ir ko tomēr teikt, tāpēc jūs nebūsiet saraknāti. Man būs arī kritikas punkti. Nu, lūk, divi slaidi, kuros uh, e, uzsveru galvenos, pro, galvenās problēmas. Te nu mēs nu, būs tādas tehniskākas detaļas, par to atvainojos. Pirmām kārtām internetu piekļūs pakalpojumu definēšana un specializētie pakalpojumi. Te mēs domājam, ka formulējums ir liederīgs. Uh, un idejas ir liederības. Ļoti daudz ir runāts par definīciju, droši vien tās ir tādas nebeidzams diskusijas, bet vienā brīdī mums tomēr būs jāpieņem definīcija. Varbūt būtu labi šo definīciju neformulēt pārāk šauri un pārliecināties, ka noteikumi tiek piemēroti tirgumu kopanā un nevis tikai um, operatoriem. Tāpat laikā uzskatams, ka specializētie pakalpojumi varētu savukārt tikt specifizēti tālāk. Uh, It īpaši tāpēc, ka tas palīdz izvērstēt um, šo pakalpojumu līdzās pastāvēšanu ar internetu piekļūs pakalpojumiem. Un ja šie pakalpojumi tiešām parāda savu specifisko raksturu, tad tas mums ļautu izvērtēt to, vai arī interneta piekļūs pakalpojumi nepasliktinās. Tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums likumdošanas kontekstā. Domājam, ka ļoti labi, ja te būtu tādas vadošas koncepcijas, kas ļauj izvērtēt internetu piekļuvas pakalpojumu, mm, piemēram, kā šis pakams tiek nodrošināts, cik liela ir tā kapacitāte jauda, bet mēs arī domājam, ka mēs īsti tomēr nezinām, kādi būs šie rītdienas specializētie pakalpojumi. Dažus no tiem mēs pazīstam jau šobrīd. Uh, nu, piemēram, lūk, IP televīzija un tā tālāk, bet varbūt rīt būs jau atkal kaut kādi pilnīgi citi specializētie pakalpojumi, cita veida sadarbība ar internetu lietotājiem, tāpēc mums jāpredz zinām elastība arī šajā formulējumā un definīcijā tāpat. Otra tēma ir noteikumi, kas regulē internetu piekļuvas pakalpojumus un tīkla satiksmi. Kā Berek mēs priecājāmies redzēt, ka atsevišķi kriteriji, ko mēs minējām iepriekš e, un kas mums ir svarīgi, tiek izmantot šajā tekstā. Viens, piemēram, šāds svarīgs kriterijs un viena lieta, kas noteikti jāsaka, ir tas, ka šo prakšu izvērtēšana, principu izvērtēšana uh, ir ļoti būtiska. Un izvērtējums nedrīkst aprobežoties tikai ar to vien, ka tiek uh, apskatīta praktiskā īstenošana tīklā, nu, piemēram, bloķēšana un tā tālāk. Es nesaku, ka tā jau ir vakardienas problēma un nu vairs e, tas nav aktuāli, ir atsevišķi ir, kur tas joprojām ir aktuāli, bet varbūt rīt ir struktūrāli būs citas problēmas. Būs varbūt, piemēram, kaut kāda diferencētas datu plūsmas un tā tālāk. Un reizēm nosacījumi, kas netiek īstenot tehniski, bet tikai līgumā, gala lietotājiem nebūtu nav īsti tik svarīgi, jo viņus jā, saista tieši kontrakta noteikumi. Tāpēc mēs domājam, ka arī šeit ir vajadzīga plaša pieeja. Tālāk par saprātīgu satiksmes pārvaldību. Nu, tas e, grūtais jautājums ir jautājums par mērķi, vai šis mērķis ir aktuāls, būtisks Komisijas priekšlikumā ir saraksts. Berek ar šo sarakstu īpaši nelapojās, bet varbūt tā ir laba doma šādu sarakstu sagatavot, bet tādā gadījumā šis saraksts ir jāuzlabo, jo šobrīd tur jāsaka iekļauts virkni neskaidru koncepciju. Un tam varbūt nevajadzētu būt arī visaptvarošam sarakstam, jo nezinām jau, piemēram, kas varētu, kādas prasības varētu rasties saprātīgai satiksmes pārvaldībai, nu jau šodien, rīt. Varbūt tāpēc Berek šeit varētu sniegt papildus informāciju, konsultācijas, lai precizētu šos jautājumus. Nu, un pēdējais slaids. E, gala lietotāja brīvība, tas arī ir jautājums, kas ticis ļoti lielā mērā apspriests. Tiek runāts par to, ka mums ne tikai vajadzētu veicināt to, ka liet, lietotājiem ir piekļuvi saturam, pakalpojumiem tā tālāk, bet tas ir pat jānodrošina. Mēs kā regulātori saprotam, ka pilsoņi un patērētāji vēlas gūt labumu no lielākā aizsardzības līmeņa šai, līmeņa šai ziņā. Mēs domājam labi šos principus iestrādāt tekstā. Domājam, ka te vajadzētu izstrādāt virkni plašu principu, tas attiektos uz visu veidu satiksmi, termināļu izmantošanu un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā svarīgi arī pārliecināties, ka tekstā tiek ņemts vērā, ka šāda piekļuva saturam ir atkarīga ne tikai no operatoriem, tīkla ne neutralitāte ir kaut kas tāds, ko nodrošina operātori tīklā. Tas ir viņu kapitāls un ļoti svarīgs aspekts interneta lietošanas ietvaros, bet savukārt eh, regulātoru kompetence, kas kontrolē ISP, nu, tā ir kā cita joma, tam ir zinām ierobežojumi, un tāpēc mums ļoti uzmanīgi pret to jāizturas. It īpaši, ja vēlamies, lai lietotāji varētu piekļūt saturam un uh, Eh, aplikācijām ar zināmā kvalitatīvā veidā, tad mums ir jābūt arī kaut kādai saprātīgai interpretācijai par to, ko mēs uzskatām par kvalitatīvu. Tas nenozīmē, ka mums ir jāpieņem slikta kvalitāte, bet ir jārod kaut kāds veids, kā noteikt, kas tad ir šis saprātīgais līmenis. Kā varam interpretēt šīs tiesības? Par NRA, NRA runājot tas pats. Te ir joms, kurā ir mums kompetence, piemēram, kur mums ir jābūt kontrolē, mums ir, piemēram, jāpiedalās pārskatāmības uzlabošanā, piemēram, kvalitātes rādītāji izstrādā, lai šie rādītāji būtu salīdzināmi. Un atsevišķi regulātori varbūt savos nacionālajos ietvaros un kontekst, tos tomēr nesaņem pilns pilnvars e, šajomā un mandāts šajomā. Tas varbūt ir jālabo, bet tad ir, piemēram, ir arī dažādi veidi kulturāls atšķirības. Un lielākoties e, regulātori nereti tīri intelektuāli nav pietiekami viedi, lai šo jautājumu risinātu. Es atvainojos, es esmu tiešām, nu, tehnisks cilvēks, tāpēc tā teikšu. Bet, uh, Faktiski tas arī ir viss, kas man sakāms, nu, bet vēl varbūt tad pāris vārdi. Mēs uzskatām, ka Eiropas pieeja šai jautājumā pilnīgi noteikti ir svarīga. Uh, jo mums, mēs viens otram būs vajadzīgi, lai, vajad, būsim vajadzīgi, lai mēs varētu izvērtēt situācijas, kas ir gana saržģītas. Tāpat laikā mums jābūt piesardzīgiem, nedrīkstam pieļaut to, ka tas kļūst par šķērsli un ka tiek likt šķēršļi regulātoru ceļā, piemēram, rīkoties strauji tajos gadījumos, kad regulātors uzskata to par nepieciešamību, ja rodas kāda problemātiska situācija. Jo internets, protams, ir ļoti strauji, un mēs cenšamies, un attīstība ir strauji, mēs, centamies, mēs cenšamies kļūt par strauji attīstošamies regulātoru, un kā mums tas izdodas, nu to redzēsim. Grazie la parola. Paldies! Un tagad vārds uh, Iepsena kungam, kurš pārstāv Demokrātisko tehnoloģiju centru. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto zināšanas laiku, jo mēs nevaram atļauties ievilkt garumā. Paldies par uzaicinājumu šeit šodien izteikties. CDT ir pilsoniskās sabiedrības organizācija, NVO. Mēs mēģinām saglabāt internetu atklātu, inovatīvu un brīvu. Manuprāt, diskusija nosaukums ļoti labi izvēlēts, arī paneļa diskusijas nosaukums, jo tas, par ko mēs šodien te runājam, ir tieši mūsu komitejas uh, mandāts Mēs aizsargājam gan vienoto tirgu, gan veicinām demokrātiskās tiesības. Un šajā diskusijā mūsuprāt tīkla neutralitāte ir ārkārtīgi būtiska. Tā jābalstās uz principa, ka visai elektroniskajai saziņai internetā ir jānotiek uz uh, nediskriminējoša pamata, neatkarīgi no avotiem un galamērķiem. Tāpēc mēs atbalstam komisijas piedāvāto tekstu. Manuprāt, tas ir labs izējas punkts diskusijām, bet, protams, ka tur ir arī zināmi robi, kas ir jāidentificē. Gribēju paskaidrot, kāpēc mūsuprāt tīkla neutralitātes koncepcija ir tik svarīga. Te es pilnībā pievienojos Bēreks sacītājiem. Internets uh, sniedz milzīgu ieguldījumu izaugsmē mūsu ekonomikā, un tas ir kļuvis par būtisku uh, dzīves sastāvdaļa daudziem pilsoņiem. Interneta atvērtība uh, sniedz uh, auglīgu augsni jauna satura izstrādē, un tāpēc interneta atklātums, atvērtība ir ārkārtīgi būtiska gan uzņēmējiem, gan patērētājiem, maziem uzņēmumiem un tās augtiem startup uzņēmumiem. Uh, ne, tīkla neutralitāte Eiropā nozīmē to, ka tad, ja uzņēmums maksā par savu interneta pieslēgumu, tas nekavējoties iegūst pieeju Eiropas un globāliem tirgumam. Pakalpojumu sniedzēji var arī brīvi konkurēt un cīnīties par patērētājiem. Mēs uzskatām, ka patērētājiem brīvā sabiedrībā ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs kontrolētu un paši varētu izlemt, kādus pakalpojums mēs vēlamies izmantot, kādam saturam piekļūt, kādu informāciju dalīties un tam līdzīgi. Tāpēc no patērētāja perspektīvas tas ir ārkārtīgi būtiski arī no pamatbrīvību viedokļa demokrātiskā sabiedrībā. Internets būtībā ir vienīgie vārti uz starptautisko sabiedrību un nevienai privātai organizācijai vai uzņēmumam nevajadzētu dot iespēju vadīt jūsu izvēli Atsevišķas lietas operatori vēlētos mainīt, un viņiem ir atšķirīgs redzējums par to, kā internetam būtu jādarbojas. Par to mēs parunāsim vēlāk. Un uh, viņi vēlas noslēgt uh, komerciāls vienošanās ar lietojumu programmu vai satura piedāvātājiem. Un priekšroka dot tiem, kas uh, maksā par labvēlīgākiem noteikumiem. Ir jādomā, cik ātri patērētāji un parakstītāji var piekļūt dažādiem pakalpojumiem. Katram jaunam pakalpojumu sniedzējiem būtu jāuztraucās, kā internetu pakalpojumu sniedzēji nodrošināt savus pakalpojumus 28 valstīs. Un visi, kas nebūtu sev panākuši labvēlīgākus nosacījumus par pārējiem, nokļūt neizdevīgā situācijā. Tas viss notiktu uz uh, tirgus jaunpienācēja rēķina. Es domāju, ka tie ir divi scenāriji, kas jāpatur prātā, raugoties uz komisijas piedāvāto likumdošanas aktu pakotni. Mēs uh, uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt atvērtu internetu, kas ir uh, radījis daudz priekšrocību, par kuriem iepriekšēji runātā izteicās. Uh, un ir jāvirzās uz scenāriju, kur internetu pakalpojumu sniedzēji nedrīkstētu izvēlēties eh, prioritāras piekļuves iespējas. Ir nepieciešams nodrošināt atvērtu internetu, kurš līdz šim ir darbojies ļoti labi, un es domāju, ka ir pamatoti uh, likumdošanā noteikti tīkla neutralitāti kā pamatprincipu visā ES. Berek ir paveikuši apjomīgu spētījumu šajā jomā, un viņi uzskata, ka miljoni internetu lietotāji visā Eiropas Savienībā ir bijuši pakļauti eh, piekļuves ierobežojumiem atsevišķiem pakalpojumu veidiem vai lietojumu programmām. Uh, Berek ir konstatējuši, ka pastāv milzīgas atšķirības dažādās valstīs, un tāpēc arī no vienotā tirgus perspektīvas likumdevēja iejaukšanās ir pamatota. Mēs atbalstām šo likumdošanu un uzskatām, ka komisija ir panākusi labu līdzsvaru daudzos punktos. Tā ir, tā vadās uz labiem no, nolūkiem. Un tekstā ir uh, skaidri un nepārprotami jāpasaka, ka nediskriminācija datu plūsmā ir pamatnoteikums. Komisijas teksts ir skaidrs. Tā aizliedz uh, sakaru ātruma ierobežošanu, bet uh, neko nesaka par pozitīvu datu plūsmas uh, ierobežošanu, kur tas uh, tiktu piemērots gadījumos, kad pakalpojums sniedzēji maksā par preferenciālu attieksmi, piemēram, rindas apiešanu. Ja parlaments varētu to panākt, iekļaut likumdošanā, tad mēs uzskatām, ka tas kalpotu atvērtai sabiedrībai, atvērtam internetam un ļautu operatoriem un internetu pakalpojumu sniedzējiem uh, veikt ieguldījumus infrastruktūrā, lai to uzlabotu. Komisijas priekšlikums skaidri atļauj dažādu pieeju, dažādas pieejas iespējas, dažādas cenas un ātrumas. Un kāpēc es runāju par specializētiem pakalpojumiem un diferenciētu pieeju? Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi būtisks elements, lai turpinātu tās uh, inovācijas un investīcijas, ko operatori uzskata par nepieciešamām. Es domāju, ka mums šeit ir ārkārtīgi būtiski uh, darboties kā likumdevējiem Lai kā arī atrisinātos šī situācija, tirgus situācija ir jāuzrauga. Tas tad arī no manas puses viss. Paldies! Grazie lei! Paldies! Nu, tagad es gribētu dot vārdu Andriem Rendam, kurš pārstāv Eiropas politisko studiju centru. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju teikt, ka šis ir ļoti pretrunīgs un sarežģīts priekšlikums. Vispirms es gribēju teikt, ka mēs šeit apspriežam vienoto tirgu un tīkla neutralitāti. Pirms sešiem, septiņiem gadiem, manuprāt, daudzi uzskatīja, it īpaši Briselē, ka ne vienotais tirgus, ne tīkla neutralitāte Eiropā būs problēma. Daudzi uzskatīja, ka mums telekomunikācija nozarē jau ir vienotais tirgus un daudzi cilvēki, vairums cilvēku Eiropas komisijā uzskatīja, ka pēc Medisona Rīveras lēmuma pieņemšanas šī problēma Eiropā nekad nekļūs par problēmu, jo mums ir pārāk daudz operātoru, bet tagad ir skaidri pierādījies, ka tas tā nav. Un tagad mēs runājam par to, kā šīs problēmas uh, risināt. Uh, jo tīkla neutralitāte ir kļuvusi par būtisku problēmu. Vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, ka mēs runājam par 2016, 17, 19 gadu, un es pilnībā piekrītu tam, ka tad, kad mēs gatavojam savus priekšlikumus, ir jāraugās nākotnē. Daudzi zina, ka līdz 2017. un 2018. gadam tehnoloģijas būs ļoti mainījušās. Pirms dažiem gadiem vairumam cilvēku nemaz nebija vietu tāruņu, bet situācija ļoti ātri mainās, un mūsu paradumi interneta lietošana arī mainās. Arī, mainās arī tas, kā uzņēmumi izmanto internetu ekosistēmu. Ko es gribēju atzīmēt? Savās runas pirmajās minūtēs es gribēju parunēt par regulējumu ideju no labāka regulējuma perspektīvas. Kā varētu pamatot likumdošanas veidošanu šajā jomā. Te es gribēju atzīt to, ka IT, ka tirgus spēki uzskatīja, ka nav nepieciešams regulējums. Es domāju, ka likumdevēji Eiropas institūcijās no sākuma varētu atzīt, ka pirmie likumdošanas priekšlikumi eh, nebija izšķiroši un ka vienotais tirgus ir tikai regulatīvo pieeju konverģences mehānismu. Vienotais tirgus nozīmē to, ka mēs varam izmantot eh, pakalpojumus un iepirkties eh, dažādās valstīs no dažādiem avotiem. Uh, Un savā ziņā vienotais tirgus nozīmē arī cēnu līmeņa konverģenci, kaut arī, protams, tas nenotiek pilnā mērā, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgos uh, dzīves standartus. Regulas apsvērumos un ietekmes novērtējumā es uh, ļoti priecātos redzēt to, kā tiek atzīts, ka līdz šim spēkā esošie noteikumi nav bijuši pietiekami, lai panāktu vienotu tirgu, bet drīzāk tikai lai veidot homo, homogēnāku tirgu katras dalībvalsts ietveros. Otrs komentārs. Es domāju, ka tas, eh, protams, saistās ar dažādu interpretāciju par faktu, ka Eiropas līmenī ir nepieciešams milzīgs investīciju apjoms kapacitāšu vērošanai. Un ne tikai telekomunikāciju un eh, interneta infrastruktūrā, bet arī elektroenerģijas un eh, visa citu veidu infrastruktūrā, kuru ir nepieciešams modernizēt. Un šīs vajadzības līdz noteikuma spēkā stāšanās laikam 2017. un 2018. gadam tikai pieaugs, domājot par viedajiem tīkliem un uh, visām pārējām lietām, uh, ir skaidri redzams, ka būs nepieciešama infrastruktūras konverģence, ir nepieciešama tās elastība, augsta caurlaidība, kapacitāte, un tas viss mums pašlaik vēl ir tikai jāsaprot. Varbūt tā bija likumdevēja kļūda, varbūt mēs īsti nesapratām, kas ir sabiedriska labuma preces, prece vai pakalpojums, bet šie, šāda infrastruktūra būs nepieciešama. Tie noteikumi, kas tapa 2009. gadā par caurskatāmību un minimālo pakalpojumu līmeni, nebija pietiekami izstrādāti. Un es domāju, ka tikai tagad jūs saprotat, cik grūts jūsu darbs ir kā nacionāliem, nacionāliem regulātoriem es domāju, ka uz to pašu ir jāraugās arī no tā viedokļa, ko mēs uh, piedāvājam tirgus uh, mikropārvaldības līmenī. Vēl viena lieta, kas jāatzīst, ir tā, ka nav iespējas aizstāvēt tīkla neutralitāti. Neatgriežieties pie uh, 93. gada, kad tika uzskatīts, ka internets būs anarchiska vieta un ka neviens nepārbaudīs, ko jūs tur darat. Nu, es domāju, ka NSA laikmetā vairs šādu uztveri nav iespējams aizstāvēt. Un laikā, kad valstis atklāti atzīst, ka internetu pakalpojumu sniedzējiem būs iespējas slēgt mājaslapas, kuras uh, piedāvā piekļuvi uh, piratētiem materiāliem vai atbalsta autortiesību pārkāpumus, tad ir jāsaprot, ka šī gadījumā mēs faktiski pat aicinām varas iestādes pārbaudīt internetu. Paradoxālā lieta šeit ir tāda, ka tīkla neutralitātes uh, vārdā mēs aicinam uz plašu patrulēšanu internetā, un šīs divas lietas, manuprāt, nav īsti savienojams, jo no, šiem, no šī izais punkta tīkla neutralitātes ideja vispār veidojās. Pilnīgi bez jebkādas diskriminācijas mēs tiekam novērtā, novērot ikdienu bet, manuprāt, eh, komisijas priekšlikumam ir eh, viens labs aspekts. Un parlaments tieši pie tā arī strādā. Tur ir uh, viens pozitīvais aspekts un viena problēma. Ir grūti nepiekrist tam, ka ir nepieciešams atvērts internets un papildus tam specializēti pakalpojumi, bet problēma ir tāda, ka tad, ja jums ir priekšlikums, kuram ir grūti nepiekrist, sākas problēmas. Un no vienas puses jāatzīst, ka šo priekšlikumu būs ārkārtīgi grūti īstenot praksē, jo tas nozīmē uzraudzīt un uh, nodrošināt patruļas internetā, kā arī speciāls um, pasta indeksus ES, un tad, kad es uh, šorīt runāju ar dažiem nozares pārstāvjiem, tad uh, viņi sacīja, ka varbūt tas uh, atrisināsies laikā, kad mēs sāksim īstenot šos tiesību aktus, bet uh, Atlikušo divu minūšu laikā es gribēju nodrošināt to, ka parlamenta deputātiem vajadzētu novērst to, ka šo priekšlikumu tiek saistītas divas lietas. Pirm, pirmais tas, ko es saucu par Galileo sindromu. Parlaments to ļoti labi zina. Jūs piedāvājat jaunu fantastisku infrastruktūru, lūdzat uh, privāto sektoru veikt tur milzīgus ieguldījumus, bet vienlaikus sakat, ka uh, diemžēl jūs nevarēsiet izmantot uh, šo infrastruktūru, lai sniegtu komercpakalpojumus. Pirms dažiem gadiem jūs prasat uh, trīskāršot Galileo budžetu, nodrošinot uh, divas trešdaļas finansējumu no privātā sektora, pēc tam iešaujat viņiem kājās. Nē, tā tas, es domāju, nestrādās. Otrakārt, ja jūs sakat, ka ir jābūt tīkla neutralitātei, bet nedrīkst būt eh, piekļuves ierobežojumiem, tad tas arī nav savienojams. Jūs nevarat eh, veikt ieguldījumus un nodrošināt eh, tādu pašu piekļuvi savam konkurentam. Treškārt, lai nodrošinātu atvērtu internetu, ir jādomā arī par saturu. Ja internets būs atvērts, nebūs nekādu diskriminācijas iespēju, tad tas samazinās iespējas, ko internets sniedz. Uh, manuprāt, gal galā tas ir labs rezultāts, jo mēs gal galā nevēlamies tukšu iekšējo tirgu, mēs vēlamies labu iekšējo tirgu. Un trešā lieta, pavisam īsi. Ir tāda, ka mēs mēģinam raudzīties tikai uz problēmām, kas ir konkrētā likumdošanas priekšlikumā, bet tīkla neutralitāte ir daudz plašāka lieta un, piemēram, uh, Mana interpretācija šeit ir tāda, ka gala lietotājiem būs pieejams atvērts internets tad, ja visā vērtību ķēdē operatoriem būs eh, iespēja nodrošināt specializētus eh, pakalpojumus, ierobežojot eh, pakalpojumu ātrumu vai pātrinot to, lai panāktu, ka patērētājs gūst adekvātu pieredzi no izmantotā pakalpojuma. Un es domāju, ka šeit ir ārkārtīgi daudz e, iespēju diskusijām par to, kā ir jāveido konkurences e, noteikumi visā šajā vērtību ķēdē. Paldies! Un pēdējais runātājs. no patērētāju organizācijas Bueg, Nero, Beltra. Paldies! Tātad mēs pārstāvam dažādas patērētāju organizācijas un pārstāvam Eiropas patērētājs. Tātad mūs sauc BUK. Mēs pārstāvam vairāk kā 40 organizācijas no 30 valstīm, un jāsaka, man ir tāds liels izaicinājums būt pēdējiem paneļu runātājiem, jo jūs esat uzlikuši mani runāt pēc Rendas kunga, un runāt pēc viņa nemaz nav viegli, un daudzas lietas, ko jūs esat dzirdējuši, vienā vai otrā veidā jau ir pateikts, tā ka lūdzu, nu esiet pacietīgi ar mani. BEUK organizācijā Mēs uzskatājām, ka 2009. gada pakotne neiekļāva, neaptvēr šo jautājumu pietiekami. Tātad varbūt mēs esam vieni no tiem, kas kopš 2009. gada ir teikuši, ka nav pietiekami daudz izdarīts. Un šķiet, ka vēsture pierādīs, ka mums ir taisnība. Tātad mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisija ir uzklausījusi mūs, uzklausījusi mūs un veikusi tālākas darbības tiesību aktu izstrādē. Un arī paldies, ka komisija ir uzklausījusi parlamentu, jo parlaments ir izdevis vairākas rezolūcijas prasot risinājumu šajā jautājumā tāpat kā. Eh, jo mēs redzējām slaidos, visādas problēmas ir, bet tāpat mēs te dzirdam visādus mītus, un man liekas, ka mums ir svarīgi atgriezties pie pašiem pamatiem. Pirmkārt, Daudzkārt esmu saņēmis jautājumu, kāpēc mēs aicinam, lai tiktu regulēts internets. Mēs neprasam, lai tiktu regulēts internets. Mēs runājam nevis par regulāciju, mēs runājam par piekļuvis regulēšanu. Tieši tā, lai internets varētu palikt atvērts un neitrāls. Tātad tas ir svarīgi to atcerēties. Otrs lielais mīts, ko vienmēr dzirdam, ir, ka šis ir risinājums uh, uh, risinot problēmu. Problēmas pastāv, un arī parlamenta deputāti un citi runātāji piekrīt, ka problēmas ir. Eh, Belka dati rāda, ka 12. gadā, piemēram, viens no trījiem Eiropas uh, mobīlo telefonu pakalpojumu lietotājiem nevar izmantot balss protokolu. Uh, Vai, piemēram, divi no trīs Eiropas iedzīvotājiem varētu būt pakļauti nelikumīgai diskriminācijai, jo operatori ir pieņēmuši lēmumus vērst uzmanības kaut kādiem specializētiem pakalpojumiem. Jūs varēsiet piekrist, ka tas nav pieņemama un tā ir problēma. Tā tad ir novēršana fakta, ka ir tirgus tendence uh, vairāk uz tādu tehnisku un komerciālu diskrimināciju, vai nu tā ir pozitīva vai negatīva. Uzskatām, ka tirgus neatrisinās pats šos jautājumus, tā tad ir nepieciešami jauni spēles noteikumi diskriminācija piekļuvēja internetam, vai nu tā ir pozitīva, negatīva, vai ekonomiska vai tehniska, tas samazina patērētāju izvēli un arī kavē inovācijas. Tieši tāpēc, ka mēs nevaram zināt, kāds būs nākamais pakalpojums vai aplikācija, un operators nevar izlemt, kādas idejas ir veiksmīgas, kādas nav. Tā, piemēram, tehniskā diskriminācija varētu būt tad, kad operators bloķē vai padara praktiski nepieejamu Skype vai WhatsApp izmantošanu. Mēs visi piekrītam, ka tas nav pieņemami. Ekonomiska diskriminācija būtu, piemēram, operātori, kas paredz dažādas cenas atkarībā no tā satura, ko es izvēlos lietot savā internetu pieslēgumā. Kā Jens jau teica, mēs piekrītam, jā, mēs nevaram saprast, kā priekšlikums risināt šos jautājumus. Visa veida diskriminācija ir ļoti kaitīga un būtu jāregulē. Pavisam ātri. Ko šīs tiesības nozīmē no patērētāja perspektīvas? mums, tātad pavisam vienkārši runājot, šīs tiesības nozīmē, ka patērētājs vienmēr ir tas, kurš izvēlas kādu saturu vai pakalpojumu vai aplikācijas, kam viņš piekļūst caur savu internetu pieslēgumu vienlīdzīgos apstākļos. Un šīs tiesība, šī tiesība ir jāaizsargā. Mums tas ir jautājums par to, ko patērētājs sagaida. Internets kopš tā radīšanas ir bijis tieši eh, tāds fórums, kur, ja ir jauns pakalpojums, tad eh, patērētājs vienmēr uzskata, ka tas darbosies. Tā tad vienmēr ir šī ekspektācija gaidas, ka viss jaunais darbosies, bet, protams, arvien vairāk tas atkarīgs no tā, kas ir jūsu operators. Tā tad konkrētāk par priekšlikumu, kas mums šobrīd ir priekšā. Uzskatām, ka patērētājiem ir jābūt šai tiesībai, ne brīvībai, bet tiesībai, kur rakstīts, ka piekļuve internetam un uh, līgums tur jābūt iespēja izmantot uh, dažādas uh, aspektus bez jebkādiem ierobežojumiem. Vienīgi izmantojot varbūt kaut kādus uh, maksimālos līmeņus datu izmantošanai vai arī ātrumu ierobežojumu. Bet ātrumu ierobežojums principā jau ir datu uh, maksimālie griezti. Tā tad operatori, kā viņiem ir jāīsteno šīs tiesības nedrīkst izmantot satiksmes uh, menedžmenta uh, paņēmienus, bet tas viss ir ļoti skaidri jānosaka ar tiesību aktu, piemēram. Jānodrošina atbilstība tiesas lēmumiem, vai tāpat ir jāmazina arī nepieņemam satiksmes uh, sastrēgumu, jāpārvalda tīkli, bet tas viss ir skaidri jāparedz arī regulācijā, un tāpēc mēs piekrītam Berek pieejai, ka šāda saraksta pieeja būtu adekvāta. Neaizmirsīsim, ka Nīderlandes un Slovēņu patērētājiem jau ir šīs eh, pastiprinātās aizsargātās tiesības. Eh, šis ir regulējums, kas paredzētu maksimālu harmonizāciju, un tas nebūtu pieņemami, ja patērētāji tā dēļ zaudētu kaut kādas no savām tiesībām. Par īpašiem pakalpojumiem, specializētiem pakalpojumiem, ja tie ir legalizēti un regulēti, tad nepieciešama skaidra un spēcīgas drošības pasākuma piekļuve internetam un internetu pakalpojumiem. Diemžēl priekšlikumi, ko esam redzējuši šai ziņā, ir ļoti neskaidri un varētu radīt pie tādiem neaizpildītiem ķēdes posmiem. Man ir divi jautājumi, kas gribas jums, kurus gribu uzdot par specializētiem pakalpojumiem. Kā mēs varam nodrošināt to, lai augstas kvalitātes savienojamība nodrošinātu arī augstas kvalitātes pakalpojumus patērētājiem? Mēs uzskatām, ka 19. pants ir jāsvītro, ja vien šis jautājums netiek kārtīgi izanalizēts. Otrs jautājums par specializētiem pakalpojumiem. Kamēr vien šie speciālie pakalpojumi nekļūs par mainstream pasākumiem, tad eh, šķiet, ka būs eh, frekvences eh, trūkums šo pakalpojumu nodrošināšanai. Tātad kā tad ir ar investīcijām un ne tikai specializēto pakalpojumu ziņā? Un visbeidzot, telekomunikāciju industrija vismaz daļēji neļauj uh, vienādus apstākļus nodrošināt visiem patērētājiem. Un kā Jens teica, daži operatori gribētu, lai viss eh, internets darbotos savādāk un lai satura uh, turētāji maksātu par šī satura izvietošanu, bet šeit vairs nav 19. gadsimts. Te mēs runājam par internetu radīto vēltību sabiedrībai kā tādai, ka tas ir atvērts un inovatīvs, un šis uh, regulējums nepieciešams, lai dod visu nepieciešamo aizsardzību nākotnē. Paldies! Paldies! Sāksim eh, tagad at jautājumu atbilžu sesiju. Došu vārdu Bastas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevarēju apmeklēt debats no paša sākuma, jo man bija cita uh, sanāksme bet tās, ko esmu dzirdējusi, jāsaka, ir bijis ārkārtīgi interesanti, un uh, pateicos par šo otru paneļu debatu par to, kā jūs uh, esat izteikušies uh, par neutralitāti. Ļoti tā delikāta tēma tā ir. Un ļoti delikāta tēma, kurā joma, kurā jānodrošina līdzsvars. 2009. gadā, kad mēs debatējām par telekomunikāciju pakotni, neutralitāte bija tieši tas punkts, kas noveda mūs uh, līdz samierināšanās sēdēji kopš uh, tā laika. Uh, ir notikušas dažādas, dažādi jauni notikumi, tendences. Jāatzīst, ka telekomunikāciju sektors vienmēr ir vienu solis priekš, nestoties uz to, cik likumdevējs grib regulēt un principi, kas vada, kas nosaka tīkla neutralitāti, ir, tiem ir jābūt tādiem ļoti stingriem, stabiliem. Mēs piekrītam, ka tie ir principi, kuriem ir jāpieskaņojas šim ļoti mainīgajam sektoram, un tas nedrīkst kavēt jaunu pakalpojumu un produktu ienākšanu tirgū. Telekomunikācijas ir sektors, kuram ir jābūt vienu soli uz priekšu. Jāiet pa, pa priekšu šīm patērētāju vēlmēm, un viens veids, kā nodrošināt līdzsvaru, ir izdarīt skaidru nodalījumu starp visu, kas saistās ar tehniskajiem aspektiem, datu eh, pārvadi, kas atkal saistās ar dažādām juridiskām saistībām, un no otras puses – Uh, tiesību akti par pašu satiksmi. Protams, ka var būt ļaunprātīga izmantošana, tā kā jautājums, ko es uzdodu ekspertiem, uh, ir sekojošs. Ko jūs domājat par šo nošķīrumu starp tehniskās datu pārraides un uh, komerciālās datu pārraides nošķiršanu? kā šāds nošķīrums vispār ir nošķī... iespējams un kā to definēt. Vai ir vēl kāds ko kolēģis, kas vēlas izteikties? Uh, Auch von meiner Seite aus Entschuldigung, dass ich jetzt. Arī es atvainojos, ka es uh, varēju pievienoties tikai nedaudz vēlāk, gandrīz uz otro diskusiju kārtu. Uh, Bet mums par šo pašu jautājumu bija ļoti intensīvas diskusijas kultūras komitejā, kuri arī ir sagatavojuši ļoti izsmeļošu atzinumu par vienoto telekomunikāciju tirgu, un man tur vajadzēja būt klāt, jo es esmu ēnu referente. Šeit es gribēju teikt, ka es piekrītu pieejai, kuru pauda referents eh, publiskajā uzklausīšanā, un ka tas guva atbalstu. Direkt Parasti mēs, mēs arī piedāvājam direktīvas pieejā svītrot eh, vairākas faktorus, jo daži galēji elementi tika apstiprināti tikai 2009. gadā. 2011. gadā īstenošana bija jāpabeidz, un dažās dalību valstīs tikai, tikai tagad tiek pabeigta īstenošana. Es domāju, ka par daudziem punktiem jau ir runāts, un manuprāt, pašlaik ir izveidota institūcija BEREK, kura atsevišķās jomās var veikt uzraudzību un balstīties uz analītisku pieeju. Tāpēc tiek eh, veļot jauni priekšlikumi, kas tiešām ir veiksmīgi īstenojami. Es domāju, ka tīkla neutralitāte patērētāji neinteresē pati par sevi. Tā ir tēma, kas ir saistīta ar saturu, lai mazie un vidēji uzņēmumi, kas darbojas radošajā nozarē, varētu veiksmīgi darboties, lai varētu veiksmīgi darboties MVU, tāpēc man interesētu, kā jaunu pakalpojumu ieviešana saistās ar nodru, lai kā mēs to arī sauktu, kā tas ietekmēs tirgu un mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem ir jādarbojas ļoti saspringtas konkurences apstākļos un kuriem ir nepieciešama ļoti stabila pieeja internetam. Vai viņiem būs jāslēdz līgumi ar simts un vairāk internetu pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu savu pakalpojumu kvalitāti? Otrais jautājums par specializēto, piedāvājums specializēto pakalpojumu sniegšanu traktēt kā atsevišķu struktūru. Es te nerunāju par jaunu interneta struktūru, bet uh, nošķīrumu uzņēmēju darbības ziņā. Un kā jāraugās, kā tas uh, tiek sasaistīts ar tīkla kapacitāšu vairošanu un infrastruktūras veidošanu? La kolēģa Verņo, prego. Paldies un vārds kolēģi Verņo kundzei. Pavisam ātri gribētu pateikties šim otriem panelim. Diskusija bija ļoti interesanta. Un man jūs tiešām atbildējāt uz jautājumu, kas saistās ar šo dosie un jautājums par tīkla neutralitāti. Jā, kāds jau atcaucās uz iepriekšējiem gadiem un 2009. gada telekomunikāciju paketi. Es domāju, ka šis lietojums uh, bija pavisam cits, tas ir attīstījies un vēl attīstīsies daudz ātrāk. Es domāju, mums jābūt ļoti stingriem attiecībā pret pakalpojumu bloķēšanu un tāpat arī jāuzstājas caurskatāmības uh, pienākumiem. Un es uh, praktiski varu piekrist tām, ko teica Bek pārstāvis par patērētāja tiesībām izvēlēties bez kādiem ierobežojumiem un bez diskriminācijas. Un arī tur varbūt ir jāparedz vairāk tiecību, un tad rodas jautājums, kāda līmeņa harmonizācija mums būtu nepieciešama šajā dosjē, lai mēs nezaudētu šīs reālās tiesības. Tāpat, man liekas, jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz šo datu satiksmes pārvaldību un um, diskrimināciju pieejas ziņā. Es domāju, ka jāiet pēc iespējas tālāk, bet, protams, nešauboties ar klātesošo speciālistu palīdzību, lai definētu šos specializētos pakalpojumus vai slēgtos tīklus. Jāņem vērā dažādās pieejas, kādas ir dažādiem pakalpojumiem un dažādiem tīkliem, un te es domāju, ka jūs mums uh, sniedzāt tādu kolosālu skaidrojumu mūsu tālākam darbam un pārdomām. Un par to visu es jums pateicos. Paldies. Grazie. Engstrom. Engstrom kungs tālāk. Thank you. Uh, well, uh, I'm, not, I'm not going to repeat the speech. Nu, neatkārtošu visu, kas jau tika teikts iepriekšējā paneļa laikā, bet gribu teikt paldies, protams, šī paneļa runātājiem ir tīpaši Belku pārstāvim. Simtprocentīgi jums piekrīt, jā, tā ir reālās pasaules problēma, un jā, tā pavisam tiešā veidā ietekmē patērētājs. Es turklāt arī gribētu piekrīt, piekrist mm, citiem runātājiem, sakot, ka šeit ir aktuāli arī simtiem tūkstoši MVU, kas ļoti aktīvi darbojas Eiropas ekonomikā, un arī viņiem ir vajadzīga pilnīgi droša interneta vide, kur viņi zina, ka viņi var lūk saņemt piekļuvi internetam standarta um, situācijā un tā tālāk, tam pie standarta nosacījumiem. Paldies, saka priekšādētājs, tālāk. Nākamais runātājs. Jūs, Malholm, un Malkolm. Jā, Arī es gribēju teikt paldies visai runātāju komandai, tas tiešām bijis lieliski, pievērsīšos pāris jautājumiem. Tur šeit nebūs nekāds pārsteigums, ņemot vairāk jūs esat redzējuši priekšlikumu projektu, un kolēģi arī to ir apskatījuši, ka mēs eh, pilnīgi noteikti ļoti plaši eh, iesaistījām darbā Berek, un Trainers kundze par to arī runāja. Gribu vērst jūs uzmanību uz faktu, ka mēs it īpaši dokumentā iestrādājām mūsuprāt um, tādus nosacījumus, kas ļaus uh, aptver to, ko nozīmē pats pa sevi šī interneta piekļuvas pakalpojums. Tas nav tāda tā, tā, tāda orģin, oriģināla koncepcija, tā nāk no regulātoriem, respektīvi ko iespējams izmantot kā viņu rīcības spēju. Un, manuprāt, Andrē Renda runāja par to, ka ir aktuāla arī cenu diskriminācija, arī uz to ir jā, jāpatur acis vaļā. Ir virkni iespējams joms, kurās var notikt diskriminācija. Otra lieta, par ko gribēju runāt, ir tas, ka mani ārkārtīgi interesē šie specializētie pakalpojumi, jo tā ir pavisam jauna definīcija. Un te gribu teikt, ka pilnībā piekrītu tam, ko teica nu pat Engstrom kungs, respektīvi, ka šie video pakalpojumi, piemēram, eh, nu, ir ļoti labs piemērs specializētiem pakalpojumiem, jo tur nemaz nav vajadzīga kaut kāda veida eh, papildus iespējas, jo pašlaik transmisijas iespējas ir ļoti labas un pašlaik internetu protokolu darbojas un tā tālāk, jo šorīt uzklausījām speciālistu šai jomā. Tātad gal galā, kas tad būs šie specializētie pakalpojumi? Jāsaka, es sākotnēji pavisam nebiju pārliecināts, ka mums būtu vajadzīgi vēl papildus pakalpojumi un šķiet, ka, un ka tie būtu šeit jāmin un tam arī, zināms, atbalsts tika pausts, bet tad Man arī kāds eh, stāstīja, ka, piemēram, ir bijusi diskriminācija, kas īstenot tieši tāpēc, ka bijusi fokusēšanās uz specializētajiem pakalpojumiem. Un tāpēc es gribu vaicāt, kāda tad ir šie specializētie pakalpojumi? Kas tie ir par pakalpojumu? No kurienes pieejami šie dati? Šādus datus nāc vēl nekad redzējis. Es nezinu, cik mani kolēģi no klātesošiem šeit ir izjutuši varbūt diskrimināciju specializēto pakalpojumu jomā, bet es esmu pārliecināts, ka divi no trim mūsu klātesošiem to noteikti ir sētuši. Tas tiešām bija diezgan pārsteidzošs jaunums, un es labprāt gribētu uzzināt par to, ko vairāk. Un pie tā mums tad vajadzētu arī strādāt. Un visbeidzot tāds plašāks, vispārīgās punkts par pašreizo situāciju, ko gan neviens nepieminēja, bet varbūt par ko būtu labi dzirdēt komentārus īpaši no Bereka pārstāvis, ir lūk, kāpēc arī ko es šobrīd. Un es, eh, jāsaka, tā agnostiski izturos par to visu, respektīvi sākotnējais ceļš, ko Berek izvēlējās pak kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanā un tam līdzīgi, bija ļoti labs, bet šobrīd valdības uh, daudzās Eiropas daļās tādā patvarīgā sporādiskā veidā šobrīd ievieš pašus savus kaut kādus regulējumus attiecībā uz tīkla neutralitāti, un tā rezultātā var gadīties, ka tirgus atkal fragmentējas. Un tāpēc mēs, protams, vēlamies nodrošināt kaut kādu kopēju ietveru tā, lai investori var pieņemt uz to pamatoties arī savus lēmumus. Un tāpēc atbalstu šo regulu par atvērtu interneta piekļuvi klausījos ar ļoti lielu interesi visos, kas šo pēcpusdienu runā, un jūs minējāt lūk arī par Nīderlandes valdību, tā šobrīd jau grasās pieņemt šeit tiesību aktus. Tas skatās uz komisijas ierosinājumiem, bet, nu, nereti sabiedrība nav pietiekami drosmīga, un, eh, ja kāds vēl no klātošiem zina par jauniem tiesību aktiem, runājiet ar mums par to, pirms mēs šo tiesību aktu pabeidzam. Uh, Mēs labprāt gribētu dzirdēt par tiesību aktiem, kas izstrādāti citur. Mūsu, mana darba komanda pie tā šobrīd strādā tā pētus, un tieši tāpēc mēs šeit izstrādājam arī grozījumus, jo, mēs, jo mums likās, ka komisijas priekšlikumu varētu tālāk uzlabot, un centāmies izmantot pašreizējo esošo ekspertīzu un praksi par to, kā virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies, saka priekšsādētājs Malkolmam Hārboram. Nu, un tagad došu vārdu atkal lūk paneļu runātājiem, lai viņi atbild uz jautājumiem vai komentē tos. Nu, lūk, tādā pašā kārtībā, kā sākotnē viņi uzstājās. Divas minūtes katram vispirms Trainars Kunz, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Īsi atgriežoties šeit pie Verņokundas jautājumiem. Par to, kā apvienot Ne, šitā, tas bija Bastos kundzes jautājums par tehniskajiem aspektiem un komerciāliem nosacījumiem, kā apvienot šos aspektus. Bere, kad tas uzsāk darbu 2009. gadā, teica, ka, lūk, ir jāpiemēro tie paši principi vis, gan fiksētajiem, gan mobiliem telefoniem. Tas bija novatoriski toreiz, tas nebija FCC pieejas ietvars. Un uz, par šiem principiem mēs arī turpinājām darboties tie tika piemēroti gan tehniskiem, gan komercionāliem diferenciācijas tipiem un nosacījumiem. Nav nekādas vajadzības izmantot citus atšķirīgus principus. Viens no šiem principiem, piemēram, ir gallietotāja kontrola, un es domāju, ka debatēs šodien, ko dzirdējām, tas labi parādījās, bija vairākas jomas, kur eh, šāda veida perspektīva palīdzētu uzlabot tekstu, jūs runājāt, lūk, par lietotāju izvēli. Vēl viena lieta, ko gribēju teikt, un zinām, man marā tas tāds kā pienākums, jo neviens operators panelī netiek pārstāvēts, ir šāds. Es nedomāju, ka tīkla neutralitāte nav savietojama ar labākām vērtību attiecībām starp operatoriem. Un OTT, nē, es domāju, ka galvenais Eh, ja mēs piešķiram vērtniecību ETT, tad arī operatori var attiecīgi īstenot pakalpojumus. Viņi nepiedāvā to pašu internetu ar kaut kādiem citiem nosīmiem. Nē, šeit ir papildus vērtība, biežie specializētie pakalpojumi, tāpēc te ir jābūt zināmai specifikai. Un ir nepieciešams tam dot iespēju. Tas savukārt nozīmē, ka pēc tam mums ir jānodarbojas ar uzraudzību, kas notiek ar internetu piekļūst pakalpojumu Es sapratu bažas, ko pauda Rendas kungs, sakot, ka regulātoru uzrauga uh, situāciju, un tad varbūt tas vairs nav gluži tīkla neutralitātes jautājums, bet domāju, ka labāk ir nodrošināt rīcības spēju nekā kontrolēt piedāvājumu. Un es domāju, ka šāda pašreiz izvērētā pieeja ir tā pareizākā šajā gadījumā. Nākamais runātājs Jepesen kungs. Es domāju, ka var atbalstīt to, ko teica nu pat mana kolēģe. Par specializētiem pakalpojumiem runājot, te piekrīt Malcolm Harbour šaubām par to, ka kas tad īsti ir šie specializētie pakalpojumi un kam būs vajadzīgs šis īpašais kvalitātes līmenis, kas vēl nevar tikt sniegts vienkāršā interneta, parastā interneta ietvaros. Operatori ir uzsvēruši, ka tas nepieciešams. Viņiem, protams, jāpiedāvā šie pakalpojumi tā, lai tiem būtu arī pieprasījums tirgu. Šobrīd īsti nav skaidrs, kā šī uzraudzība norisināsies, kur te būs NRA loma. Uh, Un, protams, ka uzraudzības process būs svarīgs, lai kā mēs arī neuzrakstītu šīs definīcijas un neizstrādātu koncepcijas regulā. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots un kas parādījies, kāpēc domājam par nediskriminācijas regulu tīkla neutralitātes debašu kontekstā. Mm -hmm Te man jāatgriež pie tā, ko nu pat teica iepriekšējais Giermo, nu pat teica. Mēs runājam par piekļuvi internetam un nevis par visa veidu pakalpojumiem, kas pieejami internetā. Nē, tas ir tāds non sequitur. Un visbeidzot, ja runājam par attiecībām starp ISP un Telkom un tā tālāk, tad man šķiet, ka ja Jūsu darbs ir nodrošināt patērētājiem atklātu internetu, atvērtu internetu, tad jūsu pašu interesēs ir arī nodrošināta veselīga ekosistēma, kas ļauj tālāk attīstīt pakalpojumus un, audi un audiovizuālo saturu tā, lai iedzīvotāji vēlas tos izmantot. Jo tādā gadījumā viņi būs motivēti, lūk, arī apgreidot, uzlabot savus, eh, savu, savu pieslēgumu un tā tālāk. Paldies! Nākamais runātājs. Andrē Renda pāris, piemē, pāris piezīmes par jautājumiem, kas tika komentēti pirmām kārtām - iekļuva tirgu un MVO. Viena lieta, ko gribu uzreiz teikt, ir tas, ka man liekas, ka mums jāatceras, ka internets šobrīd šajās šajā pasaulē ir nu, tāds kā centrālais elements tieši ieņēmumu jomā, bet tāpat laikā abos tālākajos galos nebūtu nav tik mm, ienesīgs. Un, nu, un pašā augšā, protams, ir satura piedāvātāji. Mēs saskaramies šobrīd ar situāciju, kad ļoti daudz uh, interneta līdzekļu pārsvarā saņem tieši aplikāciju izstrādātāji un nevis satura autori. Nu, tas viņiem piedāvā virkni priekšrocības un tā tālāk, bet nodrošina savukārt maz motivāciju to tiem, kas ir šīs skalas augšā vai apakšā. Zināmā mērā šī aplikācija daļa, jeb posms, lielākoties tiek dominēta no ASV uzņēmuma puses un nedaudz, netik daudz no ES uzņēmuma puses. Pirms mēs sakam, ka tas ir milzīgs panākums, uh, ko esam guvuši attiecībā uz piekļuvu tirgiem, lūk, šo jaunizveidot uzņēmumu jomā, mums vajadzētu nu, divreiz pārdomāt šādas izteicienas. Tā tas gluži viss nav, jo ICT, protams, ir milzīgs produktivitātes virzītājs spēks Eiropā, bet arī galvenais uh, skaidrojums plaisai starp ES un ASV šai ziņā. Ja mēs skatāmies, kā iekļuvu tirgu norisinās šobrīd, tad es te gribētu apgāst arī to mītu, eh, kura ietvaros tiek teikts, lūk, ir šie startupiem ja mazie uzņēmumi, eh, kas, nu, attiecas arī uz tādiem uzņēmumiem, kas, piemēram, izstrādā aplikācijas mobiliem telefoniem. Viņiem ir platjoslu platforma, un viņi līdz ar to iesaist šeit jaunas jomas, attīsta tās tālāk. Mums jābūt ļoti piesardzīgi, kad domājam par šiem uzņēmumiem, par to, cik atvērta ir šī vide. Un šādas jaunās Google vai Facebook paradīgums var parādīties. Tālāk gala lietotāji vēl. Uh, Un šito, protams, ar Gērmo es varu, ar viņu var par to spriest stundām ilgi. Gala lietotāja interesēs ir ne tik daudz nediskriminācija un atvērtība, bet gan laba izvēle. Izvēle vienmēr ir izvēle. Arī, piemēram, iespēja izvēlēties starp pamatpakalpojumiem un privileģiju pakalpojumiem. Mums jau galvenais ir nevis sponsorēt to, kas izmanto intensīvu internetu un uh, maksā augstāku cenu. Nē. Ne tas jāņem vērā, jo citādi mēs nonāksim nevis pie atvērtības, bet gan pie patērētāju sas, saslēgšanas vienā kategorijā, kaut gan viņi paši pēc savas rīcības būs ļoti atšķirīgi. Paldies! Giermo Beltrā pavisam īsi Bastus skundas jautājumu atbildot. Jūs vajadzētu par atšķirību starp satiksmes pārvaldību tehniskiem nolūkiem vai komerciāliem nolūkiem? Kāds tad ir mērķis satiksmes pārvaldības pasākumiem? Kā jau skaidroju iepriekš, ja tas paredzēts komerciāliem nolūkiem, tad tas eh, nekad nenotiks, jo tad pats pa sevi tā jau ir diskriminācija. Nu, piemēram, ja man ir interneta piekļuvs pakalpojums pie kāda pakalpojuma sniedzēja un es gribu skatīties video vai apmeklēt kādu lapu laikā, kad tīkls tiek intensīvi lietots, piemēram, piekdienas vakarā, tad tādā gadījumā, nu, es gribētu cerēt, ka mēs visam viensprāts, ka būtu pieņemami, ja pakalpojums niedzējs ierobežo mani vai pārvalda manu internetu piekļuvis satiksmi tāpēc, ka viņiem jau ir pārslodze viņu digitālajā platformā. Nu, tas ir lūk piemērs kādā veidā um, internetu pakalpo, piekļuvs pakalpojums var tikt modificēts. Bet tad, protams, ir tehniskas uh, um, pārvaldības uh, jautājumi, un tas savukārt ir nepieciešami, un tam, uh, protams, skaidri un gaiši ir jāparedz noteikumi, kad tas ir pieļaujams. Tālāk Harborkunga jautājums par skaitļiem, ko mēs minējam. Tie visi ir pamatot ar Berek satiksmes pārvaldīšanas ziņojumā. 2012. gadā šis ziņojums tika sagatavots. Uh, mēs, eh, nu, varam jūs arī, protams, tālāk vēlāk pastāstīt, no kurienes vēl šie pārējie skaiti nāk. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad referentam došu vārdu noslēgumu piezīmēm. Priekšsādātāji, es varbūt tad aizstāšu Viols kungu, kurš nevarēja ierasties pārstāvēšu tātad eh, komisijas vārdā Antoniju Vilčam, kurš arī nevar ieraksties. Pirmām kārtām gribam teikt paldies parlamentam un šai komitejai, kā arī referentiem par to, ka viņi tik ļoti pamatīgi un viedi ir īstenojuši savu darbu. Mēs ar nepacietību gaidam šo iespēju tālāk ar jums turpināt sadarbību un gaidam iespēju un um, dzirdēt arī padomas nostāju un viņu darbību jo domāju, ka parlaments ir pelnījis atsaucīgu sadarbības partneri un rezultātu šim lieliskajam darbam, jo gal galā šī pakotne ir steidzami svarīga. Un tās jomas, kas ir IMCO kompetencē, pilnīgi noteikti nāks par labu patērētājiem, bet arī iekšējiem tirgumu kopumā. Minu šos abus punktus tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz divām šīm lielajām sastāvdaļām mūsu debatēs, sākot ar šo vispārīgo jautājumu, kur tik runāts par galu lietotāju aizsardzību, tad mums pilnīgi noteikti jāpaturprātā ne tikai mērķi par augstu patērētāju aizsardzības līmeni un konkurēt spējīgu augstu kvalitātes telekom tirgus darbību, bet arī iekšējais tirgus kā tāds, kuram ir vajadzīgs atbilstīgs pamats ar kopējiem noteikumiem, lai operatori varētu uh, īstenot parastas integrētas darbības visos, visās dalību valstīs. Kā jau Andrija Renda teica, ar kopējiem noteikumiem varbūt nepietiks, bet tas ir sine qua non rezultātu ziņā. Debatēs parādījās trīs dimensijas - tātad instrumenti, harmonizācijas pakāpe un saturiskais elements. Sākšu ar jautājumu par saturu. Komisija uzskata, ka ja mēs vēlamies uh, veidot kopējas noteikumus, tad šī latiņa jāliek ļoti augstu, jāizmanto paraugu prakse visās dalībvalstīs, tā lai nav tā, ka kāds patērētājs tiek atstāts aiz muguras, tiek ignorēts Es, jā, atzīmēju, it īpaši šeit, which pārstāvja teikto. Viņš minēja virkni punktu no komisijas priekšlikuma, kas viņa prāt būtu jāietver gala pasākumā, kas tiks pieņemts. Varbūt tāpēc arī referents un komiteja to varētu ņemt vērā. Virkne jautājumu Nu, lūk, to starp arī operātoru maiņa. Tālāk pavisam īsi par šiem diviem pārējiem aspektiem, respektīvi harmonizācijas pakāpi. Nu, tas nav viens un tas pats. Mēs varam censties tiekties uz augstu harmonizācijas līmeni pat ar direktīvas palīdzību, bet ir skaidrs, ka regula tāpat laikā tomēr nodrošina šādus patiešām kopējus noteikums, kas ir tiešā veidā piemērojami ar ļoti īsu iepriekšēju paziņojumu laiku, pārejas laiku, un tas ir punkts, kāpēc, tas ir tas arguments, kāpēc izmantojam regulu, un kāpēc priecājos, ka arī refer, nu, redzu, ka referents tepat laikā tomēr nedaudz citādu pieeja izvēlas nekā komisija. komisija. Atsaukšos varbūt uz Lēdī Braknelu kas attiecas uz instrumentu un augsto instrumentu harmonizācijas pakāpi, Vien, viena lieta ir zaudēt kaut ko vienu, bet zaudēt divus elementus, nu tas jau ir skumji. iekšējā tirgus pārvaldības kontekstā. Un pavisam īsi vēl tad par tīkla neutralitāti. Komisija, protams, ļoti priecājas par to, ka, lūk, tiek runāts par to, ka ir vajadzīgi šie kopējie noteikumi. Un to ierosina gan vadošās komitejas referents, eh, gan jūs tātad tāpēc izvēlēta šī regulas forma. Uh, Un komisijā mēs, protams, priecājamies un nebūtu nekaunamies par to, ka mums ir izdevies rast būtisku kopsaucēju arī ar berekšai ziņā. Protams, ka šeit aktuāls ir jautājums arī par spriedzi starp ilgtermiņu, uz principiem pamatotu likumdošanu, un Basas kundze par to runā. Viņa teica, ka ir vajadzīgi arī principi šai tiesību aktā. No otras puses skaidrību un vien, viengabalainību tiesību aktu piemērošanā. Mēs komitejā, komit, komisijā uzskatām, ka principi nu pat jau ir ļoti tā atbilstīgi, labi izstrādāti, un nu pat grasamies varbūt nu vienkāršo tos, to skaid, formulējumu skaidrību, padarīt šo formulējumu skaidrāku runājot gan par eh, nediskrimināciju, gan par nekaitīgu rīcību, satiksmes pārvaldības jautājumu un tā tālāk. Mēs uzskatām, un tieši tā jau tika arī nu, daudz te teikts, ka mums ir vajadzīgs skaidrs un gaišs saraksts ar izņēmumiem, piemēram, atvērtā internetu piekļuvas jautājumā, un tas ir ļoti svarīgs vispārīgais princips. Protams, ka mūsu mērķis ir saprātīgs satiksmes pārvaldības līmenis, bet mums ir jāapzinās, ka pastāv, nu, arī zināmas bažas par to, ka, ja būs pārāk atvērts izņēmumu formulējums, tad tas var radīt problēmas praksis, praktiskajā pielietojumā un var no jauna fragmentēt visus šos noteikumus. Otrs, ko gribēju eh, šai kontekstā teikt ir lūkas. Kas attiec uz specializētajiem pakalpojumiem, mums ir skaidri un gaiši jā, jānovelk šī nošķirošā līnija. Un nedrīkstam, mums jāizvairās no pārlieka regulējuma. Nedrīkst būt par maz noteikumu, bet to nedrīkst būt arī par daudz par aizsardzības pasākumu savukārt ir ļoti daudz, un tie ne tikai iestrādāti regulējumā. Pirmais, protams, ir konkurence pati. Otrais ir tas, ka lielākie, galvenie telekomu produkti, lielākajiem telekomiem, protams, ir interneta piekļuvs produkti. Un ir vajadzīgi diezgan būtiski pierādījumi, ka mm, uzņēmumi gatavi paši degradēt savu produktu, veidojot citādu tirgu. Un trešais mm, aizsardzības pasākums, protams, ir regulējoši pēc dabas, respektīvi lūkšie tiesību akti, ka mēs nosakam atvērt interneta nepieci pakalpojumu nepieciešamību. Tātad tam ir jābūt dzīvotspējīgam pakalpojumam, kas attīstās. Un mēs eh, esam runājuši arī par NRA šeit, lai pārliecinātos, ka tas tiešām tā arī tiek nodrošināts. Kas notiks ar investīcijām? Nu, ja NRA uh, Eh, saņems pilnvars noteikt kaut kādus minimālos pakalpojumu kvalitātes standartus, tad tas vien pats par sevi jau ļoti svarīgs instruments, kas ļaus pārliecināties, ka nu, mūsu iestrādne šeit nenoiet no sliedēm. Es domāju, ka līdz ar to viss kopumā tas nodrošina to, ka specializētie pakalpojumi e, tiks ietverti kontraktos tikai tajos gadījumos, ka tas būs vajadzīgs kontra, konkrētiem. E, modeļ, biznesa modeļiem mums likumdevējiem nav jālemj par to, vai tas ir vajadzīgs attiecībā uz video vai kādiem citiem produktiem vai pakalpojumiem. Tā vienkāršā iesa dēļ, ka te būs tāda kā tā pašu veikta poli, politika. Un neviens MBU vai kāds cits nemaksās par pakalpojumu, kas tam nav vajadzīgs. Tāpēc te ir tāda, nu, paškontrola zināmā mērā, ko nodrošina konkurence un. Un citi principi. Un tāpēc mēs ceram, ka šai ziņā esam izstrādājuši šeit pamatus Jūs, protams, varat šo uzmetumu priekšlikumu uzlabot vēl tālāk, bet cerēsim, ka jūs varēsiet ātri rast vienošanos par šo sabiedrību un ekonomikai ļoti svarīgo jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Grazie, eh, la parola. Paldies! Un tagad došu vārdu referentam noslēdzošiem secinājumiem. Jā, mans secinājums ir tāds, ka vajag pateikties eh, visiem runātājiem par to, ka viņi viens otru papildināja un uh, sniedza papildus informāciju tai, kura mums jau ir. Es domāju, ka tas padara mūsu darbu vienkāršāku. Es gribēju pateikties uh, saviem kolēģiem, arī ēnu referentiem, un mēs noteikti padomāsim par vairākiem punktiem, kurus jūs pieminējāt. Dominai, domāju, ka papildus komisijai mēs uh, zinām, ka pamatstruktūra, kuru mēs veidojam, uh, un būtiskākie satura elementi guva plašu atbalstu, bet bija daudz detaļu, un, kā sacīja trener, treneris kundze savās, eh, savas uzstāšanās laikā, eh, detaļas bija ļoti svarīgas, un es eh, uzskatu, ka detaļām ir jāpievērš uzmanība. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai direktīvas noteikumi, regulas noteikumi, kur ir vērsta uz uh, visaptvarošu harmonizāciju, uh, neļautu dalību valstīm iegūt uh, pietiekam pārskatu un Jāsaprot, ka šī regula balstās uz uh, Tā ir pamatā esošo direktīvu, kur dalību valstīm jau ir jāīsteno un ir jāapzinās, ka laika gaitā parādīsies detaļas, kuras ir jā, jāskata detalizētāk. Tālāk uh, izskanēja jautājumi par dažu šo normu pielāgošanu. Es domāju, ka uz šiem jautājumiem būs iespējams iegūt ātras atbildes. Uh, Es un Antonis uh, uzklausīju ļoti dzīves argumentus par to, bet es domāju, ka mūsu pieeja būs tāda, ka uh, regulātori, treneris kundze to ļoti diplomātiski pateica, var izvēlēties atšķirīgu pieeju. Es domāju, ka mēs tiešām esam šajā komistējā ļoti pieredzējuši jautājumos, kas skāra patērētāja tiesības. Un mēs te, piemēram, iekļāvuši konkrēts atsaucis uz patērētāju tiesību direktīvu, tāpēc es varu apgalvot, ka mēs esam paveikuši ļoti labu darbu aizstāvot patērētājs un varbūt pat labāk nekā komisijas priekšlikumā, un es esmu gatavs aizstāvēt šos vārdus. Es ceru, ka man kolēģi piekritīs, bet, protams, ka būs papildus normas, kuras kolēģi te vēlēsies iekļaut. Trenārs kundze pieminēja arī vairākus citus aspektus, un es gribētu pateikties eh, viņai un arī komisijas komplimentiem par intensīvo darbu, kas paveikts līdz šim, jo mēs eh, koncentrējamies eh, uz tām jomām, kur mēs varam sniegt pievienoto vērtību. Runājot par šī jautājuma savstarpējo saistību ar citām jomām. Um, mēs eh, varbūt vēl nezinām, vai te būs saistība ar citiem aspektiem, bet par to ir iespējams domāt. Runājot par viesabonēšanu un citām jomām, kas varētu ar to būt saistīts, es uzskatu, ka mums ir nepieciešams uh, sniegt papildus uh, rekomendācijas tām, ko jau, pie kurām jau strādā Rūpniecības komiteja Un eh, noslēgumā gribēju teikt, paldies par šo diskusiju. Gribēju pastāstīt, kādi ir mūsu plānotie termiņi. Ar grozījumiem ir jāstrādā ātri. Grozījums gaidam līdz 3. decembrim. Padomāsim par tiem, par laikā līdz Ziemassvētkiem. Mēģināsim sagatavot uh, līdz 22. janvārim kompromisus Un 23. komiteja, eh, janvārī mēs rīkosim kopīgu sanāksmi ar ITRE komiteju. Ceru, ka mums veidosies eh, arī atklāta diskusija ar dalību valstīm, ja tās būs gatavas šādai diskusijai. Un es domāju, ka diskusijā parādīsies aspekti, kas skar patērētāju tiesības. Jūs neredz nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Es eh, mēģināšu saprast, vai ir iespējams sarīkot vēl vienu sanāks mēnu referentiem, lai visiem būtu iespēja padomāt par saviem priekšlikumiem, grozījumiem. Paldies uh, sanāksmes priekšsādātājiem un paldies, ka viņš uzņēmās šos pienākumus un es varēju baudīt savus uzdevumus kā referents. Paldies visiem runātājiem. Un tagad es došu vārdu atpakaļ Hārbor kungam.